Hyvää huomenta. Voimme aloittaa kokouksen. Labrīt. Es domāju, ka mēs varētu uzsākt darbu. Kun eilen, kun meillä oli tämä Venäjän ihmisoikeus. Mūsu vidū šodien nav tik daudz cilvēku kā vakardien, kad mēs runājām par cilvēktiesībām Krievijā, bet Arī šodien darba kārtībā ir interesanti jautājumi. Tāpēc ķersimies pie darba. Kiinan kansantasavallan perustamisesta ja Ir pagājuši 20 gadi kopš zināmiem notikumiem Ķīnā, un šodien ir tāda ļoti nozīmīga gada diena, kuru vajadzētu atzīmēt. Mums Mūs informēja, ka atceras pasākumi ir izraisījuši tādus liels droši, vērienīgs drošības pasākums un ir dažādi ierobežojumi noteikti, piemēram, internetu lietošanai. Un, protams, tās izraisa mūsos liels bažas. Desmitiem aktīvistu un cilvēktiesību aizstāvju ir tikuši aizturēti un uh, viņiem ir arī likts aizbraukt no Pekinas, un tāpat uh, ir ziņas, ka daži ir nolaupīti. Tie, kas ir ieradušies pilsētā, lai uzstādīt petīciju varas iestādēm vai piedalīties de demonstrācijās, uh, viņiem ir likts atgriezties savās provincēs. Es domāju, ka mums vajadzētu nosodīt šādu veidu rīcību un jāvērš Ķīnas varas iestāžu uzmanību uz to, ka ir nepieciešams uzlabot situāciju. ir skumīgi, ka tā notiek 20. gada dienā. Kysymystunti. Ja tässä on... Un tagad mums ir jautājumu laiks, ir pieci jautājumi. Un arī komisijas atbildes uz šiem jautājumiem. Okay, yes. Yes. Äh, siis ensimmäisen kysymyksen on jättänyt ähm, Barbara Loh. Pirmo jautājumu iesniedz Barbara Lohmila, un uh, tur ir jautājums par, darb, par bērnu darbspēku izmantošanu. Lohbīlārs kundze vaicā par ziņojumu, kur komisija bija apsolījusi izstrādāt par šo jautājumu. Mums bija jāsaņem informācija par šī pētījuma rezultātiem pirms eh, vasaras sākuma. Izskatās, ka ir nokavēšanās, un eh, kundze vēlas uzzināt, kādēļ ir šāda kavēšanās. Un viņa arī aicina komisiju izstrādāt tādu pamatīgu ziņojumu par šo jautājumu, ne tikai neoficiālu dokumentu. Ko komisija saka? Tīmans kungs varbūt lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Kundze, es atvainojos. Labdien, es esmu Tirzniecības ģenerāla direktorāta vadītāja. Un mūsu ģenerāla direktorāts cenšas izstrādāt šo ziņojumu, uh, par kuru lūgum tiks, lūgums tika izteikts 2008. gada maijā. Mums nav nekāds galīgais termiņš, kad būtu jāizstrādā šis ziņojums un nav arī zināms, kādā veidā tas tiks izstrādāts, kāds būs tā formāts. Iemesls ir tāds, ka mēs pētam šo jautājumu padziļināt, un tad, kad būs gatavs uzmetums, tad varēsim pieņemt arī lēmumu par formātu. Mēs ņemam vērā, protams, pašreizējo institucionālo situāciju, piemēram, jaun, ir tikko ievēlēts parlaments un ir nepieciešams arī veidot viedokļu apmaiņu ar parlamentu deputātiem. Un es domāju, ka mēs vēlāk izstrādāsim dokumentu, kura varēsim apspriest, bet šobrīd nebūs tādas rekomendācijas. Mēs eh, ejam uz priekšu, un mēs ceram, ka pabeigsim to visīs tuvākajā laikā, nu, katrā ziņā pašreizējās komisijas mandāti ietveros līdz jaunam gadam. Un mēs arī pētam iespējamos pasākums, kādus varētu īstenot tālāk, lai pastiprinātu cīņu pret bērnu izmantošanu darbspēkam visā pasaulē. Paldies! Paldies komisijas pārstāvēji! Lohbīlērs kundze, varbūt jūs vēlaties uzdot vēl kādu jautājumu, ja tā, tad lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Nedaudz paskaidrojiet, man nav skaidrs, kādēļ vēl vienreiz ir jālem par to, kādā formātā būs šis ziņojums. Es sapratu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas būs paziņojums, ne tikai, ka tas būs tāds ziņojums, ne tikai tāds neformāls dokuments. Varbūt jūs varat paskaidrot, varbūt citi saprot, bet es kā jaunatnācēju noteikti nesaprotu. Paldies. Paldies, varbūt komisija varētu precīzāk atbildēt, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies par papildu jautājumu. Es atvainojos, ka, ka skaidri neizteicos pirmajā reizē. Dokumentu formāts, vai tas būs darba dokuments, vai paziņojums, vai vēl kā citādi, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Pirmkārt, dokumenta satura. Ja tas ir analītisks dokuments, kas paver iespēju tālākai diskusijai, tad darba dokuments būtu tas piemērotākais formāts. Ja tur būs vairāk politikas rekomendācijas un tā tālāk, tad tas būtu drīzāk kā paziņojums. Mēs skatīsimies, kā tas viss veidosies Protams, tas ir arī birokrātisks jautājums, cik daudz lapušu un kādas procedūras jāievēro, bet galvenais ir atkarīgs no dokumentu satura, un tad redzēs, nu, balstoties uz saturu, kāds būs šis te formāts. Es ceru, ka tagad jūs sapratāt labāk, ja nē, es varu paskaidrot vēl sīkāk. Paldies! Jūs saņēmāt atbildi, vai ne? Uh, cerēsim, ka varēsim uh, iepazīties tuvāk ar šo ziņojumu. Nākamais jautājums ir no Dēna Prēdas kunga par Mjānumu un plāniem nākamajā gadā rīkot parlamentu vēlēšanas Mjānumā. Vai komisija uzskata, ka mēs šīs vēlēšanas varam uzskatīt par eh, brīvām un taisnīgām, un eh, mums ir jāraugās, kādi pasākumi būtu, kāds pasākums militārā hunta varētu veikt attiecībā uz šīm vēlēšanām? Ko komisija varētu atbildēt, lūdzu? Merci, madame la présidente. Paldies, eh, priekšsēdētājs, paldies par uzdoto jautājumu. Šodien vēl nav vēlēšana likuma, kuram būtu jānosaka precīzi nosacījumi vēlēšanām, kas ir paredzētas 2010. gadā, ne arī attiecībā uz tiem, kas varētu būt par kandidātiem, ne arī politiskajām partijām, kuras reģistrētos vēlēšanām. Un tāpēc ir sarežģīti šobrīd noteikt, vai nākamais vēlēšana likums būs ļoti ierobežojošs vai nē. Savukārt no savas puses komisija izvairās runāt par e, nosacījumiem dalībai vēlēšanās. Turklāt eh, komisija turpina pieprasīt no lēmējiestādēm, lai 2010. gada vēlēšanas eh, tiktu notikt ar visu dalībnieku piedalīšanos. Un, uh, E, komisija atbalsta dialoga turpināšanu, lai varētu atbrīvot visus politiskos ieslodzītos, kā arī, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību un politisko attīstību valstī. Un ar lielu prieku es atbildēšu uz papildu jautājumiem, ja tāda būs, un paldies priekšsēdētājiem. Kiitos komission edustajalle. Olen varma, että herra Predalla on, on lisäkysymystä. Paldies. Esmu pārliecināts, ka Predis kungs arī gribēs uzdot papildu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Viens jautājums. Esmu mazliet izbrīnījies skatot šo attīstību. Jautājums, kuru es vēlos uzdot, ir sekojošs. Ja Birmas konstitūcija jau ierobežo tiesības kandidēt vēlēšanās tiem, kas ir precējušies ar ārzemniekiem, vai jūs paredzat iespēju, ka e, vēlēšanas, vēlēšana likums ir pretrunā ar konstitūciju un ka tas e, pieļauj visu dalību. Tomēr tās e, būtu liels jauninājums. Komisija ierobežo tiesības un vēlēšana likums paredz vairāk brīvību. Es nekad neesmu šādu, ar šādu situāciju saskāries. Paldies! todellakin tämä perustuslakikysymys on hyvin keskeinen ja komission edustaja varmaan voi. Jā, tas, protams, ir konstitucionāls jautājums. Es, cer, es eh, domāju, ka komisija noteikti var atbildēt. Eh, merci, madame. Paldies. Tik tiešām konstitūcija paredz aizliegumu eh, personām, kas ir precējušās ar ārzemniekiem, tikt ievēlētām par prezidentu un valsts vadītāju. Savukārt Prēda kungs atsaucās nu, noteikti uz Sučikundzi. Šobrīd mēs nezinām, kāds likums varētu viņai neļaut eh, kļūt par kandidātu vai aktīvi piedalīties vēlēšanās. Paldies! Kītos komisijone edustajalle. Paldies komisijai. Un tagad pāriesim pie nākamā. Protams, Mjānma un uh, gaidāmās vēlēšanas būs arī turpmāk mūsu darba kārtība, kārtībā. Un tagad Bretpuls kundas jautājumu par palestīniešu bērniem Izraēlas cietumos. Viņi te atsaucas uz vairākām konvencijām un uh, nolīgumiem un līgumiem aicināt Izraels vairs iestādes rīkoties saskaņā ar starptautiskajām konvencijām par bērnu tiesībām. Un lūdzu gaidam atbild no komisijas. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, mums jau vakardien bija īsa izdevība pieskarties šim jautājumam. Es gribētu teikt sekojošo. Pirmkārt, Eiropas komisija ir pilnīgi viensprātis ar tām bažām, kuras izteikusi god, godājumā deputāta Brepels skundze par situāciju, kādā ir palestīniešu bērni, kas ir apcietināti Izrēlā. Mēs par to runājam ar Izraels pusi dažādos līmeņos, it īpaši neformālās cilvēktiesība aizsardzības grupas ietvaros, un šī grupa tikās 3. septembrī. Tas mums ļāva vēlreiz izvirzīt šo jautājumu apspriešanai. Un šobrīd es varu teikt, ka Komisija uzskata, ka nosakot to, ka, cil, ka cilvēks var uh, apcietināt tikai sākot no 16 gadu vecuma, ka tas tomēr nav atbilstoši bērnu tiesību aizsardzības konvencijām, un tas arī neatbilst pašreizējai juridiskai situācijā Izrēlā, jo saskaņā ar likumdošanu persona drīkst apcietināt tikai no 18 gadiem šajā valstī. Mēs uzskatām, ka šie bērni, kas atrodas apcietinājumā Izrēlā, gan administratīvajos kārtā, gan, gan saskaņā ar kriminālu likumu, e, ir īpaši viegli ievainojamā situācijā. Mēs uzskatām, ka šī situācija būtu jāskat kontekstā ar starptautiskajām tiesībām un jālabo. Izrēlieši ir paskaidrojuši, ka 29. jūlijā Izraels armijas virspavēlniecība Jordānas rietumkrastā ir izdevusi rīkojumu saskaņā ar um, nepilngadīgu apcietināšanu, un uh, Izrēla ir, ir izstrādājusi īpašu likumdošanu um, attiecībā uz bērniem, kas stājas spēkā 2009. gada 1. septembrī. Taču joprojām šī kritika ir spēkā saistībā ar šī rīkojuma ievērošanu, īpaši ņemot vērā to, ka palestīniešu bērni joprojām tiek nopratināti klāt nesot ne advokātam, nekādam ģimenes pārstāvim. Un lūgums, kur izteica ANO komitejas spīdzināšanas apkarošanai ieviest, eh, tātad ierakstīt šīs te nopratināšanas, tas joprojām nav noticis, šis lūgums nav ticis uzklausīts. Cik komisijai zināms, jūlija beigās apcietinājumā Izraels cietumos atradās 342 palestīniešu bērni. Šobrīd 42 palestīniešu bērnu vecumā no 12 līdz 15 gadiem atrodas apcietinājumā. Un salīdzinoši ar iepriekšējo situāciju ir mainījusies šī situācija. Eiropas komisija un Eiropas Savienības padome liek lietā Eiropas vadlīnijas par bērniem, kas ir nonākuši konflikta zonā, arī snot šo jautājumu. Un viens no mērķiem šajās vadlīnijās ir tieši aizsargāt šos bērnus. Un kopā ar misiju vadītājiem Jeruzālēmē mēs esam izveidojuši, izstrādājuši īpašu rīcības plānu, lai šo jautājumu risinātu. Un tāpēc mēs sadarbosimies ne tikai ciešā, cieši ar ANO iestādēm, bet tāpat arī ar Izraels un palestīniešu nevalstiskajām organizācijām, lai turpinātu uzsvērt, cik svarīgs ir bērnu tiesības šajā specifiskajā situācijā. Un mēs arī turpināsim aicināt Izrēlu darboties saskaņā ar starptautisko likumdošanu un starptautiskajām tiesībām. Paldies! Es pieņemu, ka Brepels kundzei ir uh, arī nākošais jautājums. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, paldies arī komisijas pārstāvim. Pateicos par ļoti detalizētu atbildi. Vakar vakarā mēs aizslēgtām durvīm arī pārnājām šo jautājumu, bet tomēr man ir vēl neatbildēti jautājumi. Komisija uh, izteicās minējušo neformālo cilvēktiesību grupu. Mēs vakar saņēmām īsu informāciju. Raugoties rezolūcijā, ko mēs pagājušā gadā var redzēt, ka pēdējā asociatīvajā sēdē tika pieņemts lēmums, ka šo darba grupu aizstās pilntiesīga cilvēktiesību apakškomiteja. Vakar mēs saņēmām informāciju, ka tas vēl nav noticis. Tā rezultātā šī problēma netiek izskatīta pietiekami spēcīga dialoga ietvaros starp Eiropas Savienību un Izrēlu. Es gribētu uzdot jautājumu, kad šī apakškomiteja beidzot tiks izveidota un otrām kārtām runājot par šo pašu rezolūciju, ko pieņēma parlaments. Un runājot par administīvo aizturēšanu, mēs aicinājām ieviest kaut kādus pamata standartus vai kritērijus, un komisija, manuprāt, var apstiprināt, ka Eh, gadu vēlāk absolūti nekāds progress šajā jomā nebija noticis, gluži pretēji. Bērni joprojām eh, saņem tādu pašu attieksmi, kā eh, pieaugušie arī bērnus ved uz militārām tiesām, un jūs varat iedomāties, ka noteikumi nosacījumi šajās militārajās tiesās ir pavisam citi nekā tajās tiesās, kurās tiesā Izraels pilsoņus. Tur nav pieejama aizstāvība, tur nav nevar būt klāt eh, ģimenes locekļi, nenotiek eh, video ierakstīšana. Dažkārt bērni tiek turēti ieslodzījumā trīs mēnešus bez jebkāda veida tiesas procesa, bez uh, konkrētas apsūdzības. Domāju, ka komisijai vajadzētu darīt ko vairāk šai ziņā, jo tas ir pilnīgi pretrunā visiem starptautiskiem tiesību aktiem. Mums jādara viss iespējamais. Lai mēs varētu palīdzēt pārtraukt šo praksi pēc iespējas ātrāk, un parlamentam te jādod savus ieguldījums. Gribētu jautāt mūsu komitejas sekretariātam, vai mēs varam lūgt parlamenta priekšsēdētāju izsūtīt atgādinājumu vēstuli Izraels varas iestādēm par šo rezolūciju, ko mēs balsojām pagājušā gadā, jo mēs neesam saņēmuši nekādu atbildu un nav notikuši nekādu uzlabojumu. Paldies eh, Brepols kundzei par šo papildus jautājumu. Eh, jums, eh, es domāju, ir liels iemesls tiešām piesaistīt uzmanību šim jautājumam. Parlaments. Un parlamentā mēs zinām, kāda ir fakta šajā jautājumā. Es došu vārdu Tīmans kungam no komisijas atbildēt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par pirmo punktu apakškomitejas izveidošanu. Eiropas Savienība ir ierosinājusi to Izrēlē. Izrēla nav pieņēmuši šo uzaicinājumu un tā ir uh, sasaistījusi šo jautājumu ar plašāku komiteju struktūru divpusēja līguma ietvaros, jo mums notiek sarunas par uh, pastiprinātām saiknēm. Bet uh, šo saikņu pastiprināšana ir atlikta eh, dēļ karadarbības Gazā janvārī, un tāpēc arī nav izveidota šī apakškomiteja. Tomēr gribētu sniegt jums pārliecību, cienījumā deputāti, ka eh, šis jautājums par bērniem, kas ir apcietinājumā Izraels eh, cietumos, vai tas ir administratīvs aizturējums vai ar kriminālu apsūdzību. Šis jautājums visu laiku ir ticis pacelts no mūsu puses visos līmeņos, ne tikai šajā neformālajā darba grupā, bet mēs uh, šo jautājumu paceļam vienmēr arī augstākos asociatīvā līguma sadarbības līmeņos. Runājot par parlamenta rezolūcijas ieviešanu, tas, protams, ir parlamenta ziņā lemt, kādu tālāku darbību tas gribētu veikt attiecībā uz Izrēlu saistībā ar uh, minēto rezolūciju. Tomēr gribētu piesaistīt jūsu uzmanību. Uh, notika ANO uh, sanāksme, tikās komiteja, kur cīnās pret spīdzināšanu. Šī sanāksme notika 14. maijā 2008. gadā. Tur tika izskatīti ziņojumi, un tur tika jā, tikai apstiprināt šie fakti par apcietināšanām un nopratināšanām bez lietniekiem, bez ģimenes locekļiem. Komiteja ir atkārtot paudus savas bāžas par to, ka apmēram 700 palestīnas bērni gadu tiek uh, apsūdzēti uh, Izraels militārajās tiesās 95% šo gadījumu ir balstīti uz uh, atzīšanos no paša apsūdzētā puses. Kā jau es teicu, šī jaunā militārā pavēle ir uh, izveidot uh, jauniešu nepilngadīgo uh, tiesas instants. Mēs pagaidām vēl neesam saņēmuši atbildes informāciju par to, kā tas notiek, bet varbūt, ka turpmāk, kaut kad nākotnē, tuvākā laikā mēs saņēmsim atbildi par to, vai šī īpašā nepilngadīgo tiesas instance Palestīnas bērniem un jauniešiem tik tiešām tiek veidot. Katrā ziņā mēs esam apņēmības pilni šo jautājumu risināt visos līmeņos ar Izraels valsts iestādēm. Paldies! Paldies Tīmans kungam par atbildi. Situācija ko raksturoja Brepols kundze, ko, tā, ko viņa aprakstīja. Parāda, ka jā, ir problēmas cilvēktiesība rezolūcija un tiesība aktu īstenošanā. Mums ir tiešām ļoti cieši jāuzraug šis process. Nākošu uzdevumu jautājumu uzdevis Dēvids Mārtiņkungs. Jautājums ir tāds īss, bet ļoti visaptvarošs. Tā tad jautājums komisijai. Kas ir veikts pēdējā laikā? ņemot vērā to, kāda ir uh, cilvēktiesību situācija Kolumbijā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mani sauc Kristof Fīzners, un uh, es darbojos ārēju attiecību ģenerāldirektorātā. Kad mēs runājam par cilvēktiesībām Kolumbijā, jāsaprot, par kādu vietu mēs runājam. Pašreizējā valsts uh, pārvalde ir veikusi centienus stiprināt tiesiskumu valstī, ņemot vērā to, cik liela ir bijusi vardarbība narkotikas tirgoņu vidū un uh, tāpēc, ka pastāv citas bruņotas grupas. Un šie pārvaldes centieni, jāsaka, ir bijuši diezgan veiksmīgi daļēji. Drošība dažās, uh, dažos reģionos ir uzlabojusies diezgan būtiski pat, un arī cilvēktiesību jomā ir bijuši uzlabojumi. Šai kontekstā Eiropas Savienība vairāk kārt ir paudusi savu atbalstu Kolumbijas politikai Tas ir norādīts arī 2007. gadā padomas secinājumos. Mēs eh, Kolumbijai sniedzam palīdzību, atbalstu, bet eh, tas ir balstīts uz zināmiem priekšnosacījumiem. Ir, eh, protams, cilvēktiesība aspekti, kas mums rada ļoti liels bažas Kolumbijā. Piemēram, nesen mēs esam saņēmuši ziņojums no ANO īpašajiem referentiem par cilvēktiesību aizstāvi situāciju Kolumbijā ziņojumu par vietējiem iedzimtajiem iedzīvotājiem, tātad tur arī, protams, ir zināms ēnas puses. Ir nepieciešams panākt uzlabojums visās šajās jomās, un tas tā ir svarīga prioritāte mūsu sadarbībā. Runājot par dialogu, papildus dažādām starptautiskām struktūrām, tīpaši ANO cilvēktiesību padome, kur šis jautājums tika izskatīts pagājušā gadā, uh, Mēs pirms dažiem mēnešiem esam izveidojuši divpusēju cilvēktiesību dialogu ar Kolumbiju. Pirmo reizi tas tikās eh, aprīļa beigās un eh, notiks otrā sesija pēc pāris nedēļām. Tas ir fórums, kur mēs paredzam veikt informācijas un pieredzes apmaiņu cilvēktiesību jomā un paredzam arī uh, informēt Eiropas Savienības uh, struktūras, un es ceru, ka tas arī radīs konkrēts uzlabojums uz vietas. Cilvēku tiesības, protams, tiek vienmēr minētas mūsu politiskā dialoga ietvaros, par to mēs esam daudz runājuši. Mēs, piemēram, konsekventi esam prasījuši, lai tiktu nodrošināta aizsardzība. Uh, um mazāk aizsargātām uh, grupām, iedzīvotāju grupām. Ir dažādas uh, uh, noziegumu upuru asociācijas izveidotas. Tāpat arī mēs esam pret to, ka notiek ārpus tiesas nogalināšana, sodīšana. Tātad mēs prasam, lai šādu noziegumu veicēji tiktu apcietināti un arī attiecīgi sodīti. Cilvēktiesības tik tiešām ir galvenais mūsu sadarbības vektors. Arī divpusējās programmas ietvaros mēs daudz daram. Cilvēktiesības būtisks elements mūsu tā sauktajās mieru laboratorijās. Mums ir liela programma arī tieslietu sektorā, lai cīnītos pret nesodāmību. Ir arī instruments stabilitātes un atbalsta uh, Eh, sniegšanai eh, vardarbības upuriem, un ir arī dažādi pasākumi attiecībā uz mazākumtautībām, eh, noziegumu un pārkāpumu upuriem, un lai vispār veicinātu demokrātiju un cilvēku tiesības. Tāpēc es varu sniegt jums pārliecību, ka šis jautājums vienmēr būs mūsu darba kārtības prioritārs jautājums, un mēs tam pievērsīsim nepieciešamie uzmanību. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! esmu droša, ka Mārtiņa kungs droši vien gribēs uzdot vēl papildus jautājumu. Paldies, tā tik tiešām ir. Pateicos komisijas pārstāvim par atbildi. Man ir prieks, ka cilvēktiesības jautājums ir eh, prioritārs attiecībās ar Kolumbiju, bet man liekas, ka eh, šī atbilde tomēr ir tāda nedaudz pašapmierināta. Jā, tā ir, ka Kolumbija pēdējā laikā ir uzlabojusi savu juridisko sistēmu, eh, lai risinātu arī cilvēktiesību pārkāpumus, bet prakse nav mainījusies. Uh, Un tā nav tik daudz šī drošības situācija, kas man satrauc. Cik es saprotu, Kolumbijā neviens nevienam nevar garantēt drošību, bet ir pierādījumi, ka arotbiedrība pārstāvi un cilvēktiesība aizstāvi tiek noslapkavoti, nogalināti, šīs nogalināšanas netiek izmeklētas, valdība tam neķers klāt, un kā jūs norādījāt, eh, iespējams, ka ir pat gadījumi, kad šādas slepkavības tiek veikts pēc valdības norādēm. Un tā ir absolūti nepieņemama situācija. Kolumbija saņem GSP plus tirzniecības schēmas ietvaros atbalstu. Un viens no nosacījumiem šajā sadarbībā ir cilvēktiesību aizstāvība. Es nekādā veidā neesmu pret Kolumbiju, bet es domāju, ka šī GSP plus palīdzība ir jāpārtrauc un ir oficiāli jāuzsāk uh, izpēti par to, vai uh, Kolumbija var turpināt saņemt šo pabalstu, šo atbalstu no Eiropas uh, Savienības. Paldies Mārtiņa kungam par šo ļoti būtisko jautājumu par instrumentiem, tirzniecības politikas, politikas instrumentiem, kas varētu būt varbūt atbilstoši pielietojumi šajā situācijā. Dod vārdu komisijas pārstāvam atbildēji. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka mēs esam pašapmierināti bijuši. Šeit nav vietas pašapmierinātībai runājot par cilvēku tiesību situāciju Kolumbijā. Šī situācija ir smaga daudzās jomās. Runājot par nesodāmību, tomēr jāpatur prātā, ka Kolumbijas iekšējo konfliktu mantojums ir ārkārtīgi smags, un ar šo situāciju ir grūti tikt galā. Un te es ne, nerunāju tikai par uh, mazāk aizsargātām grupām, piemēram, kā jūs teicāt, par arotbiedrību pārstāvjiem, uh, cilvēktiesību cīnītājiem. Es domāju, ka būtiski ir tendence. Tendence ir tāda, ka arvien vairāk cilvēku tiek arestēti un uh, apsūdzēti. Mūsu sadarbības programmas viens no mērķiem ir tieši dot atbalstu uh, tiesu sistēmai. Uh, also, uh, course... Lai palielinātos konkrēto izvirzīto apsūdzību skaits. Un, lai tiktu nodrošināta šo mazāk aizsargāto grupu uh, aizstarbi, aizstāvība un aizsardzība. Jo cilvēki, kuriem oficiāli ir apstiprināts uh, šis uh, status, ka viņi ir uh, aizsargāti, nav notikušas slepkavības šo cilvēku vidū. Bet jebkurā gadījumā mēs turpināsim vērot situāciju, veikt diskusijas ar valdību, ko darīt un kā rīkoties tālāk, lai uzlabotu situāciju. Kiitän komission edustajaa tästä vastauksesta edustaja Martinin lisä. Paldies komisijas pārstāvim par šo atbildes papildus jautājumu. Un mūsu pēdējais jautājums to ir uzdevis mūsu vicepriekšādātājs Kazakungs. Un viņu satrauc uh, Ašraf nometnes situācija uh, Irākā. Tur ir ārkārtīgi satraucoši smaga cilvēktiesību situācija. Pirmām kārtām uzklausīsim komisijas atbildi, un pēc tam vārds būs atkal Kazaka kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījumā parlamenta deputāta bāžas ir paustas par Ašrafs nometni, tomēr es gribētu nekavējoties norādīt, ka situācija tur ir ārkārtīgi sarežģīta un ļoti grūti novērtējama. Komisija kopā ar uh, ANO pārstāvjiem Irākā uz vietas uh, seko situācijai, bet uh, mums pašiem nav piekļuve nodrošināt šai uh, Ašrafs nometnē, kur atrodas, kā jūs zinat, uz uh, Irākas un Irānas robežas, tuvu šai robežai. Kopš 2009. gada janvāra Irākas valdība ir pārņēmusi atbildību par drošību šajā reģionā, tātad no Amerikas spēkiem pārņēmuši šo uzdevumu. Bet tas, protams, nenozīmē, ka būtu kaut kādā veidā jāatbrīvo šīs uh, atbildību uzņēmušās struktūras no cilvēktiesību ievērošanas. Eh, par jūlija notikumiem mēs esam saņēmuši informāciju no trešās puses avotiem. Mums pašiem pieejas nav, tāpēc mums ir jābalstās uz ziņojumiem, uz informāciju, ko mēs esam saņēmuši no ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos, no Startautiskā sarkanā krusta organizācijas un citām organizācijām. Informācija norāda, ka uh, Irāks eh, spēku centieni ieiet šajā nometnē beidzās ar uh, vairāk kā desmit cilvēku nāvi. Protams, ka šāda traģēdija būtu oficiāli jāizmeklē. Cilvēku aizturēšana divus mēnešus bez jebkādas apsūdzības arī ir pilnīgi nepieņemama. Irāka no otras puses ir suverēna valsts, un tās drošības spēkiem ir pienākums uzturēt kārtību un mieru visā valstī, bet uh, Ašrafs nometne principā ir bijusi tāda kā saliņa valstī, un jāsaka, ka to uh, valsts uh, spēki nav tā īsti kontrolējuši. Uh, protams, ka šobrīd tiek liela veicieni, uh, liela centieni nodrošināt drošību valstī, kas tik daudz ir uh, cietusi pēdējā laikā, bet tāpat laikā mēs uh, uzskatām, ka jebkura rīcība ir jāsaskaņo ar uh, cilvēku tiesībām un starptautiskām konvencijām. 24. septembrī notika svarīga trojkas sanāksme, kur arī tika uh, minēts šis uh, Ašrafas nometnes jautājums. Arī citos līmeņos mēs nodrošinam palīdzību Irākai, lai uzlabotu apmācību cilvēktiesību jomā un lai sniegtu palīdzību policijas apmācībai un tā tālāk. Mums visiem ir dažādas versijas iespējams par to, kas notika šajā nometnē Irākā. Atbilstoši Irākas eh, valdības eh, sniegtie informācijai, eh, šī darbība tika veikta, lai nodrošinātu drošību Irākas teritorijā, arī šajā zonā, bet, zināms, līnijas tā teikt tika pārkāptas Katrā ziņā mēs esam Bagdādai atkārtot norādījuši, ka eh, jebkāda šāda darbība tomēr netrīkst, netrīkst tik balstīta uz eh, cilvēktiesību pārkāpšanu. Situācija, jāsaka, ir ārkārtīgi sarežģīta un eh, nav viegli to izvērtēt, tātad saņemtos faktus, jo, kā es teicu, mums nav piekļuvs šai nometnei. Johtaja Kasak varmaan haluaa, haluatteko kysyä täydentävän kysymyksen? Да, благодаря, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas priekšsēdētājiem, komisijas pārstāvim par to, ka viņš atbildēja tik detalizētā veidā. Protams, Ašravas nometnes notikumi kopš šī gada sākuma ir tādi, kas mums izraisa liels bažas nevainīgas personas kļūst par upuriem, viņa tiesības tiek pārkāptas. Lai risinātu ģeostrateģiskas problēmas starp divām kaimiņu valstīm. Tomēr esmu ļoti nobažījies un biju šokāts redzot attēlus, kuros, eh, kuri rādīja īrākas spēkus, kur iebruka šāfs eh, nometne un eh, reakcijas trūkumu no Amerikas karavīru puses, kuri tajā laikā nodrošināja nometnes drošību. Manuprāt, starptautiskajai kopienai ir jārieģē un tai ir jānosaka stingri pasākumi, tāpēc, ka tiesības tiek pārkāptas. Paldies priekšsēdētāji, ka jūs esat um, nosūtījusi vēstuli Zviedrijas ārlietu ministrijai un augstajam komisāram, pieprasot novērotāju misiju no ANO, kura ir jā, kur būtu jānosūta šo nobietni, un ja tas tik tiešām notiks tādā gadījumā mums jau būs objektīvāks redzējums uz šo situāciju. Un arī varas iestādes eh, iesaistītie pusē varēs eh, atbildēt. Un es ceru, ka ANO un Zviedrijas prezidentūra atbalstīs šos pūliņus, jo mūs nevaram palikt eh, vienaldzīgi. Myöskin varapuheenjohtaja Andri Kiine. Paldies. Es un vicepriekšsēdētāja Andrija Kienes kundze piedalās šajā procesā. Mēs esam nosūtījuši vēstuli eh, arī apvienoto nāciju augstiem komisāram. Un eh, situācija, kā jau ir norādīts, kļūst aizvien sliktāka. Mums ir mazliet laika atlicis, tāpēc mēs varam skatīt, eh, uzdot vēl uh, pa, divus jautājumus komisijai, tā ir ierastā prakse. Bet tomēr lūdzu ļoti īsi uzdot šos jautājumus minūte vai pat pusminūte. Vispirms Stīvensona kungs. Paldies priekšsēdētāji un paldies, ka man ir dot iespēju izteikties šeit. Es uh, eh, uzstājos šeit kā Irākas delegācijas vadītājs, un it īpaši šajā sakarā es gribēju uzdot dažus jautājumus Mēs runājam par Ašrafs eh, nometni, kur ir ap 3500 eh, Irānas moģahedu bēgļu vairākums eh, neabruņoti, vairākums sieviešu. Viņi ir pilnībā integrējušies vietējā, vietējo dzīvotāju vidū. Viņiem ir atbalsts Ziemeļ Irāks iedzīvotāju vidū un viņiem tiek eh, kolektīvi un individuāli garantētas eh, pilnas aizsardzības eh, aizsardzības tiesības no, gan Ženēvas konvencijas ietvaros, gan no Amerikas militāro pārstāvu puses. Un nav bijušu nek nekādu apdraudējumu Irākas suverenitātei. Taču kaimiņu valsts Irāna eh, ir galvenā opozīcijas grupa. Un vai tie ir Irāņi, kas izdara spiedienu uz Irākas valdību, lai pārņemtu kontroli par šo nometni? Un es domāju, ka tieši Irāņi uzstāj uz to, lai aizturētie tiktu turēti cietumā un deportēti atpakaļ uz eh, Irānu, kur tie varētu tikt pakļauti uh, E, spīdzināšanai un pat nāves sodam. Un, e, ja 3500 ašafas nometnē turēto tiktu deportēt atpakaļ, tad tā būtu ārkārtīgi e, liela katastrofa. Mēs par to esam brīdinājuši jau mēnešus iepriekš, patiesībā jau pat divus gadus iepriekš. Un, uh, aprīlī parlamentā tika pieņemta rezolūcija, kur šķiet eh, Irāks lēmējas tāds vispār ir. Tālāk ir arī, eh, arī Irānas tiesu nolēmumi, kas ir ignorēti. Tie, kas ir E, pieteikuši badastreiku un kas turpina savu badastreiku un ir tuvu nāvei vēl aizvien tiek turēt cietumā. Mums vajadzētu tomēr spēcīgi protestēt e, par šo jautājumu pie Irākas valdības. Paldies, Stevenson kungs. Dan. Es vēlos sacīt, ka sapulces vadītāji, ka es lūdzu kolēģus izteikties īsi. Es saprotu, ka jums ir eh, ļoti daudz ko sacīt šajā sakarā, taču kā jau es sacīju, mums ļoti drīz būs jāpāriet pie Šilankas jautājuma. Tagad Montalto kungs nākošais runātājs Senklērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu. Lai mazliet padziļinātu to, ko mēs uzklausījām par deklarāciju par piekļuvas liekšanu un eh, no, un gribētu noskaidrot, kādas parī, pa, parādības, eh, kāda pasākuma tad ir paredzēta, lai šāda piekļuva visbeidzot tiktu atļauta. Paldies! Eh, par ļoti īso jautājumu un ļoti labo piemēru pārējiem. Simplērs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties kolēģim Kazakam eh, par ļoti svarīgo tematu. Es redzēju video ierakstu ar eh, šīm ļaundarībām, kas ir notikušas. Un es uzrunāšu ļoti īsi Lielāko daļu komentāru jau izpauda eh, pauda mans kolēģis. Un es saprotu eh, komisijas, eh, komisijas viedokli par Irāku un Irānu kā suverenām valstīm. Kiitos ja sitten vielä herra. Paldies. Kelan kungs, paldies. Eh, par šo iespēju arī es gribētu vērst uzmanību uz eh, situāciju Ašrafs nometnē. Komisijas pārstāvji nesniedz apmierinošu atbildi, jo mēs nevaram izmantot eh, attaisnojumu, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, kā tas tiek norādīts. Mūsu parlamentārā rezolūcija ir ļoti skaidra. Un situācija ar cilvēktiesībām ir traģiskā attiecībā uz 36 personām, kuras, kuras ir jāatbrīvo pēc Irākas tiesas nolēmuma. Tas nenotiek, un mums ir jārīkojas nekavējoties. Un kā Irākas delegācijas loceklis nu jau vairākus gadus esam. Pirms gada apmeklēju Ašrafas nometni kopā ar trim Eiropas parlamentu kolēģiem Un gribu sacīt, ka tas ir paraugs bēgļu nometnē, kas ir paredzēts, lai varētu ieviest demokrātiskas pārmaiņas Irānā. Tie ir cilvēki, kuri ir izpauduši pasaulē Irānas kodolprogrammas noslēpumu, un tādējādi mums ir viņam jābūt paciet, pateicīgiem, un mums jādara viss, lai varētu viņiem tagad nodrošināt palīdzību. Uh, muistuttaa Irakin hallitusta parlamentin päätöslauselma. Jā, mēs vienmēr. Mēs, eh, mums vienmēr jāpatur eh, eh, šīs lietas prātā, vai komisija gribētu atbildēt? Priekšsēdētāji, protams. Šāda veida situācija nekad nevar, šādā situācijā nekad nevar rast uh, apmierinošu, pilnīgi at, at, apmierinošu atbildi. Taču jau septembrī jaunā trojka skatīja šo jautājumu un apsprieda iespēju atbrīvot 36 savistētās personas. Tik tiešām, kā Sinklērs kundze pieminēja, šis jautājums ir jāskata ar amerikāņiem. Tas būtu vēl viens ceļš, ko mēs varētu skatīt, bet eh, komisijas prāt mums ir eh, lielā mērā jāpaļaujas uz ICAC un apvienoto nāciju cilvēktiesību augsto komisāru, kas ir piemērotās un adekvātās organizācijas, kuras risina šāda veida situācijas. Mēs nevaram pilnībā atbalstīt viedokli, ka eh, tās būtu paraugs uh, Eh, bēgļu nobatnei, kas vestu demokrātiju Irānā. Mēs runājam par organizāciju, kura līdz pat nesenam laikam bija Eiropas Savienības teroristu sarakstā. Un vēl aizvien ir amerikāņu ter teroristu sarakstā. Un iespējams pat atsevišķi Eiropas Savienību dalību valstu teroristu sarakstā. Tā ir ļoti, ļoti pretrunīga, strīdīga organizācija. Un jāpatur ir prātā arī tas, ka Irākas varas iestādēm ir grūti atzīt to, ka ir sava veida Irānas anklāvs, kas nepakļaujas tās kontrolē savas valsts teritorijā. Un, protams, Irāks lednieki iestādēm ir pilnībā jārespektē starptautiskās cilvēktiesības un uh, likuma standarti. Taču šis gadījums tik tiešām ir grūti izvērtējams detaļās. Un mums ir jārisina šis jautājums kopā ar irākiešiem un jānodrošina tas, ka mēs šo Eh, ka mēs eh, maksimāli pozitīvi risinām šo situāciju. Paldies, Tīmans kungs, ehm, eh, par šo papildu informāciju. Es domāju, ka viss tika pausts pilnīgi skaidri, ka mums ir divi atšķirīgi viedokļi par šo situāciju, taču kā jau es sacīju, ir jānodrošina tas, ka starptautiskās tiesības un cilvēktiesības tiek eh, ievērotas. Ar to mēs esam beiguši jautājumu laiku. Paldies komisijas pārstāvjiem par to, kas niecāt atbildes un informējāt mūs par darbībām. Un tagad pāriesim pie darba kārtības astotā punkta, kas ir publiska uzklausīšana par cilvēktiesību situāciju Šrilankā. Kopā ar mums ir četri runātāji Ceturtais runātājs ir eksperts. Uh, mēs uzklausīsim Andriju Strolēnu, komunikāciju direktoru starptautiskajā krīzes grupā. Tālāk, ja mēs tā varam te sacīt, liecinieks, liecinieks un Anda Desaprija cilvēktiesību aktīvis žurnālists. Tālāk mēs uzklausīsim Antvānu Žerāru, viņa viedokli. Apvienoto nāciju cilvēku tiesību darbību koordinātoru šeit Briselē, kurš runās par humānajiem aspektiem. Un tad komisijas pārstāvis Devits Tīrs etuisuuksista GSP plus. Eh, Kurš runās par GSP eh, muitas eh, nolīgumiem un Šīmankungs no komisijas. Un visbeidzot mēs uzklausīsim arī Šrilankas valdības pārstāvis. Es gribētu uh, lūgt runātājiem ierobežot savu uzstāšanās laiku uz aptuveni desmit minūtēm, jo mums pēc tam ir jāparedz laiks diskusijām. Un tagad vispirms dosim vārdu Andrew Strolainam no Startautiskās krīzes grupas lūdzu. Much, Paldies priekšsēdētājiem! Ir tagad pagājuši vairāk kā četri mēneši kopš eh, desmitiem gadu ilgušais pilsoņu karš beidzās, un eh, līdz ar to teroristiskā organizācija Tamil Tīģer tika eh, sākauti. Kopš tā laika vairāk nekā ceturdaļ miljons etnisko tamilu ir apcietinājumā dažādās nometnēs un citās apcietinājuma vietās valsts ziemeļos valsts tātad viņus ir ieslēgusi dzeloņdrāšu žoks riņķī un uh, pagājušajā nedēļā mēs redzējām arī, ka tika kāds nošauts un mēs saprotam, ka armija cenšas nošaut tos cilvēkus, kas cenšas uh, izbēgt no šīm te mm, aizturēšanas nometnēm. Tas, ka nenotiek īstas tiesas uh, ka tiek pārkāpt starptautiskās un vietējās, vietējā likumdošana izraisa bāžas šiem cilvēkiem. Nav piekļuva medicīnas personālam, nav, viņi dzīvo antisanitēros apstākļos un tā tālāk. Armija liedz cilvēktiesību organizācijām un, hum, un cilvēku un palīdzības organizācijām īstenot aizsardzības pasākums un palīdzēt un šiem tie ieslodzītajiem. Valdība ir vairāk kārt šo četru mēnešu laikā uh, solījusi atbrīvot šos cilvēkus, uh, devus konkrēts termiņus, bet nekas no tā nav noticis. Teicu, seši mēneši, kāda beigas, janvārs, bet tas ir viss bijis veltīgi. Pirms trīs nedēļām, man šķiet, Kolombo paziņoja, ka valdība gatavojas atbrīvot desmit tūkstošu cilvēku divu nedēļu laikā. Protams, tas nenotika, tika izteikts paziņojums, ka desmit tūkstoši cilvēku ir atbrīvoti, bet īsnībā viņi tika pārvietoti uz citu aizturēšanas iestādi. Un eh, ir skaidri redzams, ka Šrilankas valdība nepilda savus solījumus. Mēs redzam, ka mēs nevaram uzticēties šiem cilvēkiem. Uh, skaitļi kara beigās, nu, un šie skaitļi nāk pārsvarā no ANO. Tātad 20, 289 desmit tūkstoši cilvēku no visiem šiem pārvietotajiem ir, um, ir pastāv aizdomas, ka viņi ir saistīti ar tamilu kaujiniekiem un uh, viņi tā tiek ir arī aizturēti. Apmēram 5000 cilvēki ir izpirkuši savu ceļu ārā uz brīvību. Viņiem tātad ir palaimējies, apmēram 6000 ir tā teikt pārvietoti. Uh, visi šie skaitļi nesakrīt. Mēs bieži vien paļaujamies uz valdības datiem. Apmēram 264 tūkstoši cilvēki ir tātad tikuši pārvietot, lielākā daļa no viņiem neko ļaunu nav izdarījuši, bet viņi tiek turēti nometnēs un viņiem neļauj aizbraukt. Savukārt ANO augstā komisija bēgļu jautājumos nedrīkst, nu viņš nelāž iekšā kopš jūlija apmeklēt šīs te nometnes. Uh, šī organizācija nekad nav apmeklējusi tos desmit tūkstoši cilvēkus, kur tiek turēt aizdomās par sakariem ar tamil tīģeriem. Un līdz ar to no Šrilankas valdība apgalvo, ka apgalvojumi ir tiešām grūti viņiem noticēt. Viņi saka, ka, saka, ka cilvēki varēs doties mājās, tik līdz noskaidrosies situācija, bet ir skaidrs, ka uh, nekas no tā viss nenotiek, un šie cilvēki joprojām ir aizturēti, un viņi nedrīkst pievienoties saviem radiniekiem. Un... Otrais iemesls, ko valdība dod, ir tas, ka viņiem ir nepieciešams pārbaudīt šos 264 tūkstoši cilvēku, lai pārliecinātos, ka viņiem nav saikņu ar tamil tīģeriem. Uh, it kā liekas normāls iemesls, bet neviens nevar pateikt, kā šis process veicas, jo valdība nav devusi nekādas skaitļus par šiem cilvēkiem, teiksim, cik daudz cilvēku ir um, šo procesu izgājuši un pārbaudīti, un um, ANO augstā komisija bēgļu jautājumos nav varējusi arī pārliecināties par to, kā tas notiek. Ja mēs runājam ar cilvēkiem šajās nometnēs, tad lielākā daļa no viņiem vispār nezin, ka šāds pārbaudas notiek un ka vispār kaut kas notiek. Uh, Jebkurā gadījumā ir jau četri mēneši pagājuši, un ja valdība pārbauda šo cilvēku lietas eh, četrus mēnešus, tad, protams, ka kāds no šiem cilvēkiem būtu varējis jau izkļūt brīvībā. Nesenie solījumi, ka attiec tikai uz vienu mazu daļu, nevis uz visām šīm te nometnēm, līdz ar to tas, ka valdība dodot tādas dienas pas es nezinu, vai tas ir pareizi, jo, ja jūs uzticat cilvēkiem, um, ja jūs ļaujat viņiem uh, uz dienu atstāt nometnes, tad skaidrs, ka viņi ir tikuši pārbaudīt. Ja jūs neesat pārbaudījuši, tad kāpēc jūs viņiem dodat tādu iespēju uz dienu būt brīvībā? Viss šie valdības solījumi un runas un termiņu neiemērošana ir uh, viens vienīgs murks ANO ģenerālsekretārs Un mano eh, pārstāvs Valters Kēlins arī ap, tikās ar eh, pārstāvjiem no Šrilankas. Es domāju, ka mans kolēģis arī runās vēlāk, bet ap, eh, viņš sacīja, un es viņu citēšu, ka ir ļoti nozīmīgi nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākums, lai uh, no šīm nometnēm atbrīvotu daudz cilvēks, lai uzlabotu dzīves apstākļus un e, būtu jāļauj šiem cilvēkiem pamest nometnes un e, doties uz savām mājām. Un, ja, kurā, un ja viņi, ja, ja teiksim, viņas nevar atgriezties mājās, tad viņi, var, tad viņi varētu palikt pie, pie saviem radiem un tā tālāk, bet ir jāizbeidz cilvēku arī tāpat nošaušana un tam līdzīgi. Otradien, tātad pirms divām dienām, ģenerālsekretārs pats e, izteica komentārus runājot tiešām ar lielu dziļu rūgtumu par to, Eh, par, par situāciju Šrilankā. Mēs esam konfliktu novēršanas organizācija un tieši par šādiem jautājumiem runājam. Vairāk nekā 4 miljonu cilvēku tiek turēti apcietinājumā bez jebkādām apsūdzībām, un tas sēž ļoti liela neapmierinātība, kas var pāraukt nākamajā etniskajā konfliktā Šrilankā. Un tā ir tā situācija, kāda šobrīd ir, jo ilgāk šie cilvēki tiks šajās te nometnēs turēti, viņi kļūs aizvien frustrētāki, un jo lielāka ir ticamība, ka iz, izcelsies jauns pilsoņu karš, kas ir balstīts uz šiem te etniskajām nesaskaņām. Tieši to sāk starptautiskā krīzes grupa, jo mēnešiem ilgi un pat gadiem ilgi mēs ceram, ka tagad, kad mēs esam saņēmuši ziņas no ANO, starptautiskā sabiedrība pievērsīs pastiprināt uzmanību šiem jautājumiem. Es ceru, ka Eiropas Savienība un ANO dalībvalsts kaut ko var darīt, kaut kā tiešā veidā iespaidot Šrilankas valdību. Citi domā te par GSP plus bet es, teiksim, uzsvēru piecas lietas. Publiski ir skaidri un atklāti jārunā par to, ka ir nepieciešams šiem pārvietotajiem cilvēkiem nodrošināt pārvietošanās brīvību, nekavējoties. Otrakārt, jāpieprasa, lai viss cilvēku tiesību organizācijas un mēdīji varētu piekļūt šīm te nometnēm, jo valdība liedz, teiksim, izplatīt šo te informāciju. Treškārt, jāraugās, lai demobilizētie cilvēki, lai tiktu izveidotas eh, dažādas programmas, atbalsta pro programmas. Un eh, šobrīd tiek īstenot dažādi projekti, bet eh, tas nav, nenotiek nekādos likumīgos ietvaros, un tas ir ļoti slikti, ka tā. Tāpēc mēs gribētu veicināt, lai visi šie te dēvētie DDR projekti tiktu īstenot atbilstošos apstākļos. Ceturkārt ir jāsniedz palīdzību, nedrīkst atļaut šīm nometnēm kļūt par tādām pastāvīgām nometnēm. Piektais ir saistīts ar Startautisko valūtas fondu un aizdevumu es gribētu rosināt visas dalību valstis, kurām ir balstiesības starptautiskajā valūtas fondā, mēģināt ietekmēt šo te procesu un pārliecināties, ka e, valdība Šrilankā ir spiest izpildīt savus solījumus. E, jūlijā Šrilankas valdība sacīja, ka 75 78% no šiem te pārvietotajiem cilvēkiem tiks tā teikt atbrīvoti, bet tas nav noticis. Tagad četri mēneši ir pagājuši un viņi pat, šis process pat nav sācies. Un nekādas fonds nevajadzētu piešķirt, kamēr nav skaidrs zināms, kā tas notiks, un demokrātiskās tiesības netiks atjaunots, un mums ir jāraugās, lai mūsu starptautiskā nauda netiktu izmantota eh, tā, tā, tādiem nolūkiem, kas destabilizētu situāciju šajā valstī. Paldies! Kiitos tästä puheenvuorosta, herra Strölain. Te olette... Paldies par eh, jūsu prezentāciju. Jūs izteicāt tādus ļoti praktiskus priekšlikumus, ko mēs varētu apspriest. Un, protams, pašreizējā situācija tiešām varētu ļoti smagi ietekmēt tālākos, tālākais izredzes saglabāt mieru. Dešaprija kungs, žurnālists un cilvēktiesīgā aktīvists tagad uzstāsies un desmit minūtes viņa rīcībā. Priekšsēdētājs kundze, esmu žurnālists no Šrilankas, dzīvoju pēdējo sešu mēnešu laikā dzīvoju trimdā, pats to esmu izvēlējies, jo situācija ir, ir, ir, ir tāda, ka man dzīvība, tāpat kā daudziem citiem cilvēktiesību aktīvistiem un žurnālistiem Šrilankā ir apdraudēta. Es pastāstīšu, kā tiek apspiesti mēdī Šrilankā un eh, kas ir noticis kopš 19. Eh, maija. Un paraudzīsimies arī ko pa Eiropas parlaments varētu ierosināt um, Šrilankai. Šrilankā karš ir norisinājies jau 30 gadus. Valdība un kaujinieki ir atbildīgi par um, žurnālistu nogalināšanu. Ne tikai valdības drošības spēki, bet gan arī visi uh, kaujinieku grupējumu, tā skaitā Tamilīlamas atbrīvošanas tīģers, ir atbildīgi par to situāciju, ka žurnālisti un mēdī kā tādi ir ļoti apdraudēti Šrilankā. 107 dažādi žurnālisti un mēdī pārstāvi pēdējo septiņu gadu laikā ir tikuši nogalināti. No šiem nogalinātajiem 34 bija žurnālisti. 2004. gadā, kopš 2004. gada ir tātad nogalināti šie 34 žurnālisti. Un ļoti desmitiem žurnālisti ir tikuši apcietināti, desmitiem, desmitiem um, iebiedēti, desmitiem nolaupīti. Un tas viss ir tās situācijas dēļ. 70 žurnālisti pēdējo trīs gadu laikā ir atstājuši Šrilanku, daudz no viņiem ir pārcēlušies uz Eiropas valstīm. Mēs visi domājām, tad, kad karš beigsies, māja beigās situācija mainīsies. Bet ja mēs paraugamies uz to, kas ir noticis pēc šiem četriem mēnešiem, pieci žurnālisti ir tikuši nolaupīti. Viens no viņiem ir ļoti smagi piekauts un ļoti labs žurnālists. Pirms divām dienām kāda sieviete žurnālisti, kur organizēja protestu, protestu pret eh, situāciju Šrilankā, tika nolaupīta. House called Dilisha Abe Sundara. This was reported by almost all newspapers. For this situation. Tātad, kas ir noticis Šrilankā? Kā es teicu, 34 slepkavības ir notikušas. Neviena no šīm slepkavībām nav tikusi atklāti uh, izmeklēta, nav nekāda ziņojuma sastādīta. Tātad no valdības puses nekādas rīcības nav. Es vēlreiz uzsveru, es nenosodu, nevainoju valdību par visām šīm nogalināšanām, bet tā ir ievēlētas valdības uh, atbildība veikt izmeklēšanu. Valdība nevar pateikt, ka kara pēc mēs nevaram veikt izmeklēšanu. Valdība saka, ka bijušā, bijušā ārlietu ministra un citu ministru un valdības uh, locekļu nogalināšana, ka it kā esot arestēti cilvēki par kas ir apvainoti šo amatpersonu nogalināšanā. Bet, kā es teicu, no šiem 34 gadījumiem, ko es minēju, neviens savukārt nav ticis izmeklēts. Un tieši to mēs prasam no valdības. Mēs esam tikušies ar prezidentu, ar politiķiem, un mēs viņiem prasam, lai viņi izmeklētu vismaz vienu gadījumu un lai parādītu, ka valdība ir apņēmības pilna nodrošināt tiesiskumu valstī un nodrošināt žurnālistu un mēdīju darbinieku drošību, bet, diemžēl, tas nav realizējies. Tātad šī nesodāmība. Mēs nonākam pie šīs nesodāmības Šrilankā. Ja mēs aplūkojam situāciju šai jomā, ko valdība savukārt par to saka? valdības pārstāvis uh, izteicies sekojoši par uh, mēdījiem. Uh, They had the, that patriotism. Mēdīja pārstāvi norāda uz to, ka, ka ne, nav izteikts no valdības puses nekāds nosodījums par šo situāciju. Viens ministrs mēdījiem reiz sacīja, ka ka daži no žurnālistiem ir eh, nodevēji, valsts nodevēji, un, un tāpēc nevar darīt, ka nevar neko rī, nevar rīkoties, lai, un ka šie nodevēji ir jāsot kaut kādā veidā, un eh, tas ir tas, ko teica kāds ministrs. Un, ja to nevar izdarīt oficiāli, tad ir jāatrod kaut kāds veids, kā to izdarīt. Prezidenta brālis Raģipaks nesen sacīja, ka televīzijā, tātad kamera priekšā viņš sacīja, ka mm, nodevība paliek nodevība un ir divas kategorija cilvēki. Pirmkārt, valsts nodevēji un cilvēki, kur cīnās pret terorismu. Mēdī loma kā neatkarīga novērotāja loma līdz ar to pilnībā ir, ir izpostīta Šrilankā. Valdība nepieņem to, ka mēdījiem ir neatkarīga loma novērot situāciju, tad, kad bija, tad, kad notiek karš. Uh, Tamilīlams atbrīvošanas tīģeru pārstāvi. Um, uzskata, ka tātad valdība, uz, valdība nespēja vispār izplānot, kā, kā, tā, kā šī situācija attīstās. Žurnālisti tiek ievietoti apcietināšanas nometnēs un ir nepieciešams nodrošināt, lai būtu šie neatkarīgie mediji, jo tas ir pats pamats, lai valdībā varētu pastāvēt demokrātija, lai varētu uh, ieviest likumu varu. Mēs esam ļoti noraizējušies par situāciju Šrilankā un ko mēs varam darīt lietas labā. Kāds Tamil žurnālists nesen tika notiesāts, viņam piesprieda 20 gadus eh, darba labošanas nometnē, tāpēc, ka viņš bija uzrakstījis rakstus pret valdību. Un tagad viņam 20 gadus būs jāpavada darba nometnē, tāpēc, ka viņš uzrakstīja divus rakstus, kas it kā bija pret valdību. Bet bijušie tīģeru līderi ir tai pašā laikā kļuvuši par uh, ministriem dzīvo Kolombo, viņi ir samaksājuši 20 tūkstošus rūpiju un līdz ar to izpirkuši savu vainu. Mēs lūdzam valdību atbrīvot šo žurnālistu un uh, visus, kas, visus, kas viņu ir aizstāvējuši un tikuši apcietināti. Es uh, izdalīju jau jums materiālus, un mūsu īstermiņa prasības ir nekavējoties izbeigt uh, žurnālistu uzbrukums žurnālistiem, eh, dažādas nolaupīšanas, eh, iebiedēšanas un tā tālāk. Nodrošināt pilnīgu izmeklēšanu, kas būtu caurskatāma attiecībā uz mēdīju pārstāvjiem un viņu ģimenēm, publiski pārbaudīt eh, visas šīs te lietas, izmeklēt šīs te lietas. Pie, Ilgā... Eiropas parlaments vairāk kārt ir ieteicis Šrilankas valdībai eh, nosūtot savus vēlēšanu, no, eh, vēlēšanu novērotājus, tad mainīt eh, šo situāciju attiecībā uz masu informācijas līdzekļiem. Tālākā nākotnē, ja mēs gribam panākt izmaiņas mēdīju dzīvē, tad nedrīkst uzturēt šo kontroli. Mums nav, kā es teicu, šobrīd nekādas tiesības sniegt informāciju. Mums ir nepieciešams likums par tiesībām uz informāciju. Uh, konstitūcija um, šobrīd neatbilst uh, starptautiskiem standartiem, un tas arī nepieciešams uh, mainīt. Mums tātad ir ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, un es gribētu, lai jūs arī padomājat par uh, rīcību ilgākā un tuvākā nākotnē, kā lai palīdzētu Šrilankas valdībai nonākt pie demokrātiskas risinājuma. Un Viena, viena piezīme vēl par uh, iekšēji pārvietoto cilvēku nometnēm. Jūs noteikti būsiet pārsteigti dzirdēt, ka valdības pārstāvi, ģimenes locekļi var apmeklēt šīs nometnes, bet neviens no opozīcijas nedrīkst tās apmeklēt. Un arī parlamentu locekļi nav, tiem nav ļauts uh, šajās nometnēs ierasties. Neviens neatkarīgs žurnālists četru mēnešu laikā nav ielaists šajās nometnēs. Kā jau es teicu, bet politiķu vadītāji sievas un bērni brauc un tur skaisti izdala preces un kaut kādu palīdzību. Tātad eh, žurnālisti tiek pilnīgi it kā izstumti ārpus no šī procesa, lai nezinātu, kas eh, notiek, kas ir noticis ar cilvēkiem. Ja mēs nepiekļūstam šīm nometnēm, tad mēs nekādu nevaram uzlabot situāciju tajās. Kītos, herra Desaprija. Myöskin te. Paldies eh, Dešapriekungam. Arī jūs izgaismojāt vairākus īstermiņu un ilgtermiņu mērķus. Ir tik tiešām jābūt ārkārtīgi drosmīgiem risinot šīs problēmas. Un jūsu stāstītais atgādina uh, to, ko mēs vakar dzirdējām šeit uzklausīšanā par cilvēktiesību situāciju Krievijā. Jāsaka, situācija līdzīga, masmēdēji nevar strādāt brīvi un tā tālāk. Nākošais ANO pārstāvis, humanās palīdzības koordinators šeit Briselē, Antoāns Žerārkungs, jums arī desmit minūtes. Thank you, um, Madam Chair, and uh, particularly for associating. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, par to, ka iekļaujot arī humanās palīdzības jautājumu šajā uzklausīšanā. Es neatkārtošu to, ko mani kolēģi jau ir teikuši, jo, manuprāt, viņi ir devuši tādu skaidru pārskatu par ainu, bet varbūt drīzāk vajadzētu uh, pastāstīt, ko dara ANO birojas uh, un arī ģenerālsekretārs uh, Jans Holms. Mēs uzklausījām uh, jau <clears throat> situācija kāda ir nometnēs un arī to, kā mēs varētu meklēt eh, ilga termiņa risinājumus. Kolēģi jau norādīja, ka eh, šīs nometnes ir pārpildītas, it īpaši tad, kad mēs runājam par Mendīga fermas reģionu, un eh, ir bažas ne tikai par uh, ierobežoto pārvietošanās brīvību, bet arī iekšēji pārvietotām personām, bet arī par to, kādos apstākļos eh, šie cilvēki dzīvie. Un kā jūs zināt, mēs eh, arī paši augustā redzējam eh, kāda situācija ir uz vietas, ka, Eh, kāds spiediens tiek izdarīts ja uz eh, situāciju, kurā dzīvo šobrīd eh, iekšēji pārviedotās personas un papildus šiem ļoti sarežģītajiem fiziskajiem apstākļiem. Mums, mums nāc lielas bažas par šo pašu nometņu raksturu. Jau vairāk žurnālisti ir norādījuši, ka valdība Šrilankā izdara ārkārtīgi lielu spiedienu uz šiem iekšēji pārvietotām personām ierobežojumi attiecībā uz pārvietošanās brīvību paliek spēkā, izņemot eh, vecāka gadagāja personas un e, e, garīgo e, kustību pārstāvis. Mums ir ļoti rūpīgi jāseko situācijas attīstībai turpmāk. Mēs esam visu laiku aicinājuši un turpinam aicināt Šrilankas valdību pārveidot pārvietoto personu noz, eh, nometņu raksturu un respektēt šo personu tiesības, atjaunojot to eh, pārvietošanās brīvību. Un apvienotajām nācijām ir dažādi veidi, kā šos jautājumus risināt. Kā jūs zināt, eh, politisko lietu ģenerāls sekretāra, sekretārs apmeklēja šie, šīs nometnes septembrī. Un arī ģenerāls sekretārijāts pārstāvis ir apmeklējis Šrilanku. Un es gribētu eh, Eh, pirms, eh, jums pieminēt pirms divām dienām sagatavoto preses relīzi par to, kāda situācija šobrīd ir un ko, kādus risinājumus mēs meklējam. Ņujorkā ģenerālsekretārs tikās ar Šarilankas premjerministru, kā arī ar ārlietu ministru. Un mums ir jāturpina turpināt nodrošināt starptautisku atbalstu un uzraudzību, lai Šrilankas valdība īstenotu uh, Eh, savas saistības un savu atbildību. Mēs atbalstām arī valdības spēkus, lai eh, pārvietoto personu atgriešanās dzīvesvietās noritētu saskaņā ar standartiem. Mēs esam noraizējušies nevien par situāciju šobrīd, bet arī par situāciju nākotnē. Šrilankas valdība, eh, kā jau tika norādīts, However, Atdro, ir aplēmusies nodrošināt 70% iedzīvotāju atgriešanos dzīves viedās. Tomēr e, situācija vēl nebūtu nav, e, nav apierinoša un e, kopī, kopaina ir, ir visai sarežģīta Mēs tāpēc aicinām Šrilankas valdību un esam nosūtījuši jau, jau šo vēstījumu dažādās tikšanās reizēs ar Šrilankas valdību. Izmantot eh, dažādo hum, humāno aģentūru pieredzi, tādu aģentūru, kas šobrīd ir klātesošas Šrilankā, un mēs ceram, ka stiprināsies eh, partnerību starp, starp Šrilankas valdību un starptautiskām e, institūcijām un organizācijām. Tajā pašā laikā nodrošinot pieeju konflikta zonām, pieeju pašreizējām pārvietoto personu nometnēm, un kā jau to norādīja mēdīju kolēģi, ir ļoti svarīgi uzklausīt eh, liecības, lai varētu uzlabot pārvietoto personu uh, situāciju. Godējumie deputāti, priekšsēdētājs kundze, mēs augstu vērtējam Eiropas eh, parlamenta lomu atbalstot visus pūliņus, lai sniegtu humāno palīdzību Šrilanka saskaras ar saskaras ar iespēju nodrošināt eh, samierināšanos un mieru. Un eh, šā, tāpēc ir ļoti būtiski nodrošināt eh, pārvietoto IDPs, of... pārvietoto personu atgriešanos pienācīgu izterēšanos, pārvietošanās brīvību un ir uzliekot aizvien jaunus ierobežojumus, būtu aizvien grūtāk eh, nodrošināt situācijas normalizēšanu. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi ir ne tikai atbalstīt, bet arī eh, uzraudzīt Šrilankas valdības pieliktos eh, pūliņus priekšsēdētājs kundze, mēs e, ļoti cerīgi raugāmies uz dialogu ar Eiropas Savienību šajā sakarā. Lielas paldies Žerāra kungam par šo prezentāciju. Runājot par e, šīm te īpašajām formām, kā mēs varētu sniegt atbalstu un palīdzību Eiro, no, no Eiropas puses un raudzīties, lai tiktu īstenot starptautiskās humanās tiesības. Tātad pirmais informatīvā, pirmā informatīvā prezentācija būs no komisijas pārstāvja, un viņš mums varēs eh, tā precīzāk pastāstīt par eh, GSP procesu, tātad kaut kādiem tur muitas pasākumiem ar Šrilanku. Sāksim ar tīrkungu no komisijas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es pateikšu dažus vārdus, pirms es pāriešu pie GSP. Pateikšu pāris vārdus par cilvēktiesību situāciju salā. Es domāju, ka vajadzētu sākt, sakot, ka tā uzskat ne tikai komisija, bet Eiropas Savienība kopumā. Proti, humānā situācija attiecībā uz iekšēji pārvietotiem cilvēkiem, kas ir aizturēti nometnēs, uh, ir, kā jau kolēģis no ANO sacīja, tas pats svarīgākais un būtiskākais jautājums, ko šobrīd mēs risinām. Un tik tiešām, kā jūs jau zināt, ANO ģenerālsekretārs vairāk kārtīgi jau ir izteicis starptautiskās sabiedrības bažas par šo jautājumu. Uh, pastāvēs vien lielākas bāžas, un mēs jau esam lūguši Šrilankas kolēģis rīkoties, ka šie te pārvietotie cilvēki mūžīgi tiks turēs, turēt nometnēs, vai nu tas būs um, vienā reģionā vai kaut kur citur. Un mēs uzskatām, ka tik liela cilvēku skaita turēšana apcietinājumā nometnēs ir ne, neataisnojama, un tas ir arī uh, neatbilst starptautiskajai likumdošanai. Mēs arī esam ļoti nobažījušies par cilvēktiesību situāciju un jau vairāk kārt esam nākuši klajā ar paziņojumiem šajā sakarībā. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas ir saistīts ar nesenajiem notikumiem. Proti, mēs neesam redzējuši neko tādu, kas mazinātu mūsu bāžas par šo te milzīgo nesodāmību Šrilankā. Ja valdība nopietni vēlas satuvināties ar tamiliem, tad viņi nedrīkst vērsties turpmāk pret tamiliem, un tāpēc tieši šī cilvēktiesība situācija ir ārkārtīgi nozīmīga ne tikai šobrīd šis jautājums ir aktuāls, bet arī nākotnē skatoties. Uh, jo ir ļoti svarīgi, lai, lai šis samierināšanās process notiktu bez tāda lieka naida, un tāpēc es gribētu pieminēt, ka 31. augustā uh, tika notiesāts žurnālistis Naiegams. Viņam tika piespriezt 20 gadu darba nometnē tikai par to, ka 2006. gadā viņš uzrakstīja divus rakstus. Un tas ir ārkārtīgi šokējošs gadījums, bet mēs uztraucamies ne tikai par to žurnālistu, bet par to vēstījumu, kas uh, liecina par valdības nostāju. Eiropas Savienība nevēlas vienkārši nosodīt Šrilanku. Mēs vēlamies, lai Šrilankā izbeigtu apcietināt iekšēji pārvietotos cilvēkus un lai beigtos šī nesodāmība, kuru veicināja ārkārtas situācijā noteiktie rīkojumi. Un tāpēc ir jārūpējas, lai tiktu īstenot konstitucionālie, lai tiktu īstenot konstitūcija, uh, Mēs vēlamies iesaistīties šīs situācijas risināšanā, bet ir nepieciešams, lai Šrilankas valdība vispirms atzītu, ka komisijai un visām Eiropas Savienības dalību valstīm kopumā ir pavisam nopietni šaubas un ir nepieciešama kaut kāda reakcija. Mums daudzkārt ir bijus, bijis dialogs ar kolēģiem Šrilankā, bet man šķiet, ka mums vēl ir jāpārliecina viņus par to, ka problēma pastāv. Un attiecības uzlabosies ilgtermiņā tikai tad, ja Šrilanka rīkosies, lai risinātu tās problēmas, kur, uz kurām norāda starptautiskā sabiedrība. Jūs jautājāt par GSP. Kā jūs zināt, tas ir instruments, kas eh, ir eh, tāda kā Eiropas Savienības vienošanās starp Eiropas Savienību un dažām attīstības valstīm. Tātad tur ir eh, tātad apmaiņā pret um, 27 dažādu starptautisku nolīgumu uh, īstenošanu. Mēs pirms dažiem gadiem izlēmām uh, veikt pētījumu, kā tiek īstenots trīs no šīm konvencijām, un mums jāsaka ar lielu nožēlu, ka, lai gan Šrilanka pieņēma tos noteikums, ar kādiem GSP plus programma tiek ieviesta, tomēr šīs te konvencijas neīsteno, un vai arī īsteno nepilnīgā mērā. Šajos apstākļos pētījumu un uh, galīgais lēmums, ar kur komisija nāks klajā, būs balstīts uz uh, mums pieejamajiem datiem. Pieņemot šo lēmumu, komisija ņems vērā informāciju, kur ir sniegusi Šrilanka un arī, kas ir saņemta pa citiem kanāliem, kas attiec uz pašu pētījumu izmeklēšanu. Tad uh, tas beigsies tieši vienu gadu pēc tā pēc tam, kad tas bija uzsākts, un tā to paredz juridiskās prasības, un proti tas, šis process beigsies oktobra beigās. Trīs neatkarīgi eksperti jau ir sagatavojuši daļu informācijas, bet eh, komisija pabeidz eh, apkopot šo te savu pētījumu, un mēs gaidīsim arī Šrilankas reakciju. Šrilankai tiks dot iespēja nāk klajā ar komentāriem par šo ziņojumu. Ja komisija izlems, uh, ka uz laiku vajadzētu, ka būtu atbilstoši izslēgt Šrilanku no šīs programmas uz laiku, tad būs arī jāpieņem lēmums par to, vai eh, tās, vai, vai tie labumi, ko Šrilanka saņem no GSP plus programmas, eh, Šrilankai iesecen. Ja tā tiks izlēmts, tad tas stāsies spēkā sešas mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas. Gribētu uzsvērt, ka GSP plus instruments nav tāds sodi instruments, tas ir, tas kalpo drīzāk kā tāds. Uh, veicinošs instruments. Gribētu norādīt, ka pat ja tas tiks atsaukts, bet valdība nerīkosies, lai labotu situāciju un uh, nodrošinātu atbilstību ar starptautiskajām konvencijām, tad komisija var ierosināt jaunu priekšlikumu attiecībā uz uh, šo te labumu atjaunošanu. Es domāju, ka tā vajadzētu rīkoties eh, sarunās ar Šrilanku un eh, gal beigās būtu jāpanāk kaut kāda labāka rezultāta attiecībās ar Šrilanku. Prezidents Raģipaks eh, ir nozīmējis ministru komandu arī izskatīt šos jautājumus saistībā ar GSP plus un viņa, viņa uzdevums ir kopīgi formulēt savu atbildi uz mūsu ekspertu pētījumu. Jāsaka, ka šī reakcija gan uh, tiek saņemta ļoti vēli, jo vēl ir atlikušas tikai divas nedēļas līdz pētījuma beigām, un man ir jāuzsver, ka ir nepieciešams tāds konkrēts saskatāms progress. Un šai virzībai būtu jāparāda, ka Šrilanka ir īstenojusi pasākums, kas ir nepieciešami, lai izpildītu regulas un dažādas konvencijas. Paldies! Eh, paldies! komisijas pārstāvim, Tirkungam. Keskustelu, jos näin sopii. Ja voisimme nyt tästä... Varbūt tagad, pirms mēs dodam vārdu Tīmans kungam, mēs varētu dot vārdu Šrilankas embas... vēstniecības pārstāvim arī uz desmit minūtēm. Prieks redzēt jūs mūsu komitejā. Es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt varbūt dažiem jautājumiem, kas šeit tika izvirzīti. Uh, then, uh... Vai es varētu uzklausīt visu un tad atbildēt, jo jautājumu ir daudz un es tādā gadījumā labāk atbildētu pašās beigās. Ņemot vērā, ka es uh, uzklausu debatas apmēram pusotru stundu par četriem lieliem jautājumiem. Uh, tad, kā es jau lūdzu iepriekš, tad lūdzu dodiet man nedaudz vairāk laika, lai es varētu uh, pievērst pietiekamu uzmanību un atbildēt uz visiem jautājumiem. Um, man gan jāsaka, ka būtu ļoti noderīgi, ja mēs varētu uzklausīt jūs uh, tagad šajās debatēs. Es nedomāju, ka tas, ko jūs esat šeit dzirdējis, jums ir uh, kaut kas ļoti jauns. Parasti mēs dodam desmit minūtes. Mums uh, ir vairāki deputāti, kas arī gribētu izteikt savus komentārus. Bet uh, pēc debatēm arī mēs vēl jums varētu dot nedaudz laika uh, vēl ko precizēt. Ļoti labi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tad es uh, runāšu tagad. Been... Uh, principā Ir četri jautājumi, kas ir tikuši pārunāti šīs eh, pēdējās stundas laikā šajā zālē. Runāšu vispirms par iekšēji pārvietotiem iedzīvotājiem, jo, kā jau kāds norādīja, eh, šī problēma ir visbūtiskākā. Diemžēl ar skumjām jāsaka, ka šis uh, pārvietoto personu jautājums šeit tiek izmantots kā tāds instruments. Uh, tāpat laikā paužot ļoti maz tādas reālas bažas par uh, šo cilvēku situāciju. Un kāpēc es to saku, priekšsēdētājs kundze? Šodien, jā, ir zināmi drošības apsvērumi, bažas, jo šie 280 tūkstoši cilvēki, kas ir uh, iebraukuši ka tie ir bijušie kaujinieki un uh, viņi paši to ir atzinuši. Given, uh, Tātad viņi ir atzinuši, ka viņi ir bijuši Tamil tīģeri kaujinieki un viņi ir, uh, daļa no viņiem ir identificēti. Mēs uzskatām, ka uh, viņu vidū vēl ir vairāk šādu cilvēku. Es jums nodošu. Um, uh, izstrādātu ziņojumu, kurā ir sniegta konkrētāka statistika. Bet ko es varētu teikt? Viena sestā daļa apmēram šo iekšēji pārvietoto personu ir pārvietotas ārpus nometnēm, un es gribētu norādīt priekšsēdētājas kundze, ka tas ir noticis mazākā četru mēnešu laikā, eh, kopš ir beidzies eh, Tamil tīģeru terorismu Šrilankā. Uh, Šīs eh, pārvietotās personas nav parādība, kas ir kaut kāda unikāla, nekad nebijusi. Man šeit ir karte, kura parāda dažādas valstis, kurās ir šādas iekšēji pārvietotas personas. Azerbaidžānā apmēram 600 tūkstoši šādu cilvēku ir Gruzijā, turpat vai 300 tūkstoši Ir daudz tātad valstis, kur šādi cilvēki ir. Kāpēc tad ar eh, pirkstu rādīt uz Šrilanku šajā brīdī, kad mēs, manuprāt, darām lielu darbu, kā es vakar teicu, ka tik atklāta izstāde par šo tēmu. Es teicu, jautājums ir par to, kā mēs skatāmies, vai glāze ir pa pusē tukša vai pa pusē tukša, eh, pa pusē pilna. Mēs esam centušies nodrošināt, lai šīs iekšē pārvietotās personas, lai šie cilvēki tiktu pārvietoti, uh, Eh, pēc eh, atmīnēšanas procesa arī. Mēs esam apzinājuši eh, šos pārvietotos cilvēkus, kuri grib atgriezties mājās, kuri grib dzīvot pie savām ģimenēm. Un mēs tagad saņemam atbildes arī uz šiem jautājumiem. Apmēram 100 tūkstoši no šiem šiem iekšējiem pārvietotiem cilvēkiem ir saņēmuši identitātes kartas, daudzu Eh, drošības eh, informācija ir pārbaudīta un ir jau priekš eh, tūkstošiem arī sagatavots visas procedūras, lai viņi varētu izbraukt no šīm nometnēm. Tāpēc ir nepareizi teikt, ka Šrilankas valdība nedara neko, lai uzlabotu šo cilvēku stāvokli. Tāpat gribu norādīt, ka no šiem iekšēji pārvietotajiem uh, say... arī ir jau pametuši nometnes. Uh, Kamēr jūs šeit runājat un paužat lielas bažas par šīm iekšēji pārvietotiem cilvēkiem, tā ir Eiropas Savienība, kas nesen pārtrauca šo papildus pārtiks palīdzību iekšē pārvietotiem cilvēkiem. Tad kāpēc jūs to darījāt, ja jūs tik ļoti satrauc viņu stāvoklis un situāciju? Kādas starptautiskās aģentūras piedalījās un šīs uh, nometnes tika būvētas, mēs sapratām, ka tas būs delikāts jautājums. Therefore... Es atvainojos nocementēt tātad šajās nometnēs uh, pamatu, mēs saņēmām atteikumu. Bet tagad šīs nometnes cieši no nepietiekamas izbūves, no tā, ka netika betonētas šīs grīdas, eh, tolešu bedres netika izrakts pietiekami dziļas, tā tad netika pareizi jau pašā sākumā apsvērt šie apstākļi uz vietas un nepieciešamības. Un jūs te sakat, ka nevienam nav pieeja šai, šīm nokļuvēm. Tāpat eh, ziņojumā atkal vēlāk ir rakstīts, bet tad, kad mēs ieradāmies nometnē. Uh, 54 nevalstiskām organizācijām un valsts iestādēm ir piekļuve šiem cilvēkiem. Kā tad jūs savādāk saņemt informāciju? Un vēl runājot par ilgtermiņu plānu, man šeit ir karte, kurā ir norādītas visas eh, teritorijas eh, Šrilankas ziemeļos, par kurām jau mēs esam nolēmuši, kur mēs eh, izcirtīsim mēžas, kur būs lielas apmetnes, Un zaļās, eh, zaļās krāsa attēlo tur, kur notiks lauksaimniecība, jo mēs paredzam, ka tad, kad cilvēki kaut kur apmetīsies, viņiem būs nepieciešami lauki un eh, teritorija lauksaimniecībai. Tātad, kā jūs redzat, eh, mēs veidojam šīs jaunās apmešanās vietas, dzīves vietas. Tātad tie cilvēki no Džafnas pussalas un uh, citi pārvietotie. Un tieši tāpēc ir ļoti loģiski, ka tie cilvēki, kas ir no Džafnas, viņi brauc atpakaļ uz Džafnas reģionu. Un jā, tie, kas būvē mājas, kuriem tiek būvēts mājas, tie dzīvo pagaidu mājokļos. Tad, kad šeit tiek norādīts, ka nekas netiek darīts, tad es vienkārši nevaru tam piekrist. Vēl viens punkts. Es par GSP runāšu vēlāk, bet vienu lietu gribu norādīt ļoti skaidri par masu mēdīju brīvību un runāšu ļoti noteikti. Tas ir Nagan kungs, bija ļoti labs draugs gan man, es arī pats esmu bijis uh, žurnālists kādreiz. Viņš tā tad ir šobrīd notiesāts par to, ka viņš uzrakstīja divus rakstus. Tā nav taisnība. Tika ievērots atbilstošs tiesas process, bija godīga tiesa, kas noritēja 18 mēnešus. Viņš tika apsūdzēts trijās, trijos jautājumos. Pirmais par trīs aksti, rakstiem, tas bija tikai viens uh, apsūdzības punkts, par ko viņš saņēma piecus gadus. Otrs apsūdzības punkts bija par to, ka viņš ir centies eh, nemieru radīt ar savu rakstu palīdzību. Un desmit gadus viņš saņēma par to, ka viņš ir saņēmis līdzekļus finansējumu no Tamilu tīģeriem, un par to ir pierādījumi, ir viņa paša apgalvojumi. Eh, tas Nēdam kungs pats pēc tam grozīja savus paziņojumus, ja viņš tātad pats koriģē un maina savus paziņojumus, kāpēc tad viņš to, kāpēc tas tā viss ir bijis? Nevar no vienas puses teikt, ka uh, tiesu sistēmas neatkarība ir jāsaglabā, bet tad, kad ir konkrēts lēmums, tad atkal par to sūdzās. Tā tad vai nu vienādi vai otrādi. Tās pašas tiesas un tiesu sistēmas ir pavēlējušas, lai Tamilā aizvestie cilvēki tika atgriezti atpakaļ. Jā, mums Šrilankā ir problēmas. Mēs neizliekamies, ka mums nav nekādas problēmas. Bet jautājuma būtība ir pavisam cita. Un visbeidzot, gribu atbildēt arī uh, par uh, uh Desaprijas kunga jautājumu, kurš apgalvo šeit, ka uh, viņš dzīvo pašu izvēlētā izsūtījumā, tāpēc, ka viņam dzimtenē būtu draudi viņa dzīvībai. Priekšsēdētājs kundze, man ir uh, politikas alternatīvu centra direktora vēstule eh, datēta 2008. gada decembrī, kur rakstīts, ka Dešapries kungs nevēlas strādāt eh, vairāk mēdīju eh, struktūrā. Dešapries kungs ir atbildīgs par finanšu līmeņu, eh, līdzekļu izšķērdēšanu un valde izskatīs vēl viņa pieteikumu eh, šim eh, atlūgumam. 2009. gadā viņš tika apvainots arī līdzekļu neatbilstošā izmantošanā Un Dešapries kungs, kā tiek apvainots lielā finansu skandālā un līdzekļu izšķirdēšanā. Priekšsēdētājs kundze, es jums esmu iesniedz šos divus dokumentus un es gribu norādīt, ka šis ir cilvēks, kurš tagad šeit runā par uh, brīviem masu informācijas līdzekļiem. Tieši tādu cilvēku kā Dešapries uh, kunga dēļ. Uh, tiek izplatīta nepareiza, nepatiesa informācija, un tieši tāpēc mēdī organizācijas tiek izkreditētas. Un tāpēc es gribu, lai viņš pats atbild uz tiem jautājumiem, ko es šeit minēju, tad, kad jūs vedat uh, lieciniekus, uh, kas liecina par šri, Šrilanku, tad vediet tādus tīrus, tā teikt, li, lieciniekus, kuriem uh, nav nekādas apsūdzības un kuri paši nav savas rokas sasmērējuši un kuriem nav jāatbild Šrilankas uh, priekšā. Paldies! Kiitos, herra suurlähettiläs. Paldies! Un es gribētu pateikties eh, par to, ka pieturējāties pie jums atvēlētā runas laika. Jo, protams, es vēlos ņemt vērā jūsu tiesības uzstāties Eiropas parlamentā, bet tāpat tās gribētu aizsargāt mūsu deputātu tiesības izteikties. Un tagad debates Mārten Kungs un Loh Bīlārs Kungs. Mārten Kungam vispirms vārds lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu tāpat kā jūs pateikties visiem runātājiem par savu pienesumu, kas mums deva tādu ļoti skaidru ainu parādīja par to, kāda ir situācija šajā valstī. Uh, Es domāju, ka mums kā parlamentam vispirms jau vajadzētu paust ļoti nopietnas bažas par cilvēktiesību situāciju pēc uh, kara beigām. 5. septembrī mēs nosle, nu, pieņēmām rezolūciju, mēs ļoti vairāk kārt esam aktīvi runājuši par šo jautājumu. Man gan nav jāsaka ne jums, ne komitejas biedriem, bet varbūt mūsu viesiem man vajadzētu paskaidrot, ka mēs komitejā nenostājamies nevienu pusē. Mēs esam cilvēktiesību pusē. Uh, Mēs negribam nostāties ne Tamil, ne Singalu pusē, bet mēs vienkārši gribam noskaidrot patiesību un virzīties uz priekšu. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka Šrilankas valdība ir palaidusi garām ļoti lielu iespēju izrādīt žēlsirdību un humān, hu, humānismu, ņemot vērā, kāda ir situācija šajā valstī, un es piekrītu diviem no viesiem, ka to, kā izturs pret tamiliem, es nesaku šeit tamilu tīģeriem, pēc konflikta beigām, rada jaunu pamatu tam, ka nākotnē atkal varētu rasties šī neusticība un varbūt pat terorisms mosties. Šī bija ārkārtīgi liela iespēja un tā ir palaista garām. Tad cilvēki ir iekšēji pārvietot. Es dzirdēju, ko sacīja vēstnieks, dzirdēju, ko viņš teica par neatkarīgiem novērotējiem, bet visi, visas liecības, kas ir mūsu ziņā, uh, mūsu rīcībā gan no ANO, gan no citām starptautiskām organizācijām liecina par to, ka ir ļoti grūti iekļūt šajās nometnēs, un tas tiešām liek uzdot jautājumu, nu, kāpēc, ja jau viss šajās nometnēs ir tik labi, kāpēc šīs organizācijas netiek tur ielaists, un tas rāda aizvien lielāku neusticību. Jautājums par to, kāpēc cilvēkiem neļauj braukt prom, kāpēc viņiem dod šīs te dienas izbraukšanas atļaujas. Uh, kāpēc viņi nevar dzīvot pie draugiem vai radiem vai, teiksim, doties mājās, ja viņi nekādu risku nedara, ja tās mājas, protams, pastāv, ja tās nav sagrauts, bet, nu, kāpēc viņi nevar atgriezties, tās taču būtu viņu tiesības. Es nedomāju, ka tā ļoti nopietni pūlētos noskaidrot, vai šie cilvēki ir saistīti ar tīģeriem vai nē. Es domāju, ka tas vienkārši ir mehānisms. Es gan nezinu, Nu, tā jau, nu, es negribētu teikt vārdu etniskā tīrīšana, bet, nu, kaut kas līdzīgs tas ir, tiek pārvietot cilvēku no vienas valsts daļas uz otru, lai nevarētu ziemeļos atkal galvenokārt um, uzturēties šeit tamilu. Es, a, vēstnieku teiktais man liekas nepārliecinoši, es nezinu. Man liekas, ka viņš vienkārši cenšas. Mm mums radīt nepareizi iespēju, un uh, tās nekādā veidā valdībai nepalīdz. Par GSP plus runājot, es esmu tirdzniecības komitejas pārstāvis, un es domāju, ka Eiropas Savienība ļoti lēni ir ieve, īstenošu šīs te GSP plus instrumentus. Komisijas pārstāvs teica, ka tā nav tāda soda sistēma, bet es domāju, ka uh, mums vajadzētu būt tādiem noteiktākiem, ja mēs redzam, ka netiek ievērots cilvēku tiesības. Es uzskatu, ka ja ir valsts, kurā ir piešķirts GSP, plus, ja tā atsakās sadarboties ar Eiropas Savienību un izmeklētājiem, tad tas jau vien ir pamats šīs preferences atsaukt. Un es domāju, ka viss šī viss šīs liecības, viss šī informācija, kas ir gan šajā komitejā, gan, uh, ko mēs esam lasījuši presē aizvadītā gada laikā, tas viss liecina tiešām par to, ka, nu, ko mēs no mēdījiem esam dzirdējuši, ka mums nevajadzētu turpināt šo te atbalstīt. Arī apvienotās karalistas valdība saka, ka šo ziņojumu nav saņēmusi, bet, nu, viss liecina par to, ka situācija nav apmierināša, un ko mēs saprotam no šīm ziņām ir tas, ka, uh, pavisam noteikti mums vajadzētu atsākt GSP. Paldies Mārtiņ kungam! Lohbīlārs kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Arī es vēlos izteikties par šiem iekšēji pārvietotajiem cilvēkiem. Kā iepriekšējais runātājs jau sacīja, manuprāt, mēs esam saņēmuši ļoti lielu informācijas apjomu, arī detalizētu informāciju no Šrilankas vēstnieku puses, un es gribētu ierosināt. Nav jau nekādas šaubas par to, ka tas ir steidzams jautājums. Nu, varbūt vajadzētu mums padomāt par to, lai šī komiteja vērstos vēlreiz pie Šrilankas valdības un stingri prasītu, lai un, nu, teiksim, ANO jau prasīja, eh, lai, teiksim, ANO un UNICEF eh, tiktu dota piekļuv šīm nometnēm. Vēstnieks sacīja, ka daudz cilvēki jau ir tikuši atbrīvot. Es saņēmu no Amnesty International ziņojumu, kur ir teikts, ka augustā ir atbrīvot 800 katoļu un hinduistu priesteri. Uh, bet eh, pastāv problēma tāda, ka šie cilvēki nevar atgriezties tur, kur viņi ir dzīvojuši agrāk. Tīpaši šeit tiek norādīts uz eh, augstākās drošības zonām, ko izmantoja militāristi. Nu, varbūt, ka mēs varētu šo problēmu arī mēģināt kaut kā mm, ietekmēt, lai šie cilvēki tiktu atbrīvot pavisam. Un jo ko tad tas dod ilgtermiņā, ka viņi nevar atgriezties tur, no kurienes viņi ir nākuši. Otrkārt, es esmu dzirdējuši, ka ļoti daudz žurnālisti Šrilankā tiek vajāti un arī nogalināti. Un vēlāk šie gadījumi netiek izmeklēti. Un te jau analogi, jūs jau gan vakar priekšsēdētājs kundze sacījāt to, te ir analoga situācija kā Krievijā. Krievijā tas ir līdzīgi, un tāpēc būtu arī ļoti svarīgi cīnīties pret šo te nesodāmību. Uh, Un arī šajā gadījumā mums vajadzētu mudināt Šrilankas valdību uzsākt izmeklēšanu, kas tad stāv aiz katras no, no šīm slepkavībām. Un varbūt mēs varētu šo vēstuli valdībai papildināt un lūgt ANO īpašiem pārstāvim mediju brīvības jautājumos eh, doto solījumu īstenot dzīvē. Un, protams, mēs te varam tā Mēs esam dzirdējuši ļoti kaismīgas uh, uzstāšanās šodien, bet es domāju, ka starptautiskās krīzes grupas pārstāv teiktais ir ārkārtīgi būtisks. Tagad pēc šīm brutālā konflikta, kas ilg 30 gadus, kurā cilvēki ir ļoti cietuši, cietusi valsts attīstība, ir svarīgi, lai valdība sāktu domāt savādāk un izšķirt tos, kas ir sadarbojušies ar teroristiem un kas ir nodevēji, un eh, tad varbūt varētu arī atrast risinājumu tai problēmai, kas bija pamatā šim konfliktam, un tad ir jāsaprot arī tas, ka mēs ne, neraugamies uz šo situāciju tā vienpusēji, mēs aizstāvam civilistu, civilos pilsoņus vienalga, ko viņi pārstāv. Paldies! Jā, mēs visi esam nākuši klajā ar tādiem praktiskiem ierosinājumiem. Lohs Bīlērs kundze. pieminēja Šrilankas va vadošo partiju un piekļuvi, to, ka nepieciešams ANO pārstāvjiem nodrošināt piekļuvi nometnēm. Uh, Tas ir ļoti būtiski. Tagad es gribētu ierosināt uzklausīt um, viesus un um, izteikt, lūkšu viņus izteikties par to, ko viņš šeit dzirdēja, un varbūt beigās varētu uzstāties arī komisijas pārstāvs. Mūsu rīcībā vēl ir pusstunda, es domāju, ka mēs iekļausimies. Un lūkšu jūs um, runāt īsi un kodolīgi. Sāksim ar Strolēnu kungu, pēc tam Dešaprīs kungu un tad Žerāra kungs lūdzu. Uh, thank you uh, again, Madam Chair. Paldies, uh, priekšsēdētāji, ka man ir dots vārds. Jā. Telpā ir zinām vienprātība un pasaulē ir zinām vienprātība pār šo konkrēto problēmu par pārvietotām personām. Jā, runājot par mediju brīvību, es gribētu izcelt to faktu, ka varbūt vēstniekungs nevis tā vietā, lai izceltu mēdīju jautājumu Šrilankā, jūs vienkārši sākās uzbrukt žurnālistam, un varbūt tas eh, nebija eh, šoreiz eh, visai pareizi. Tālāk runājot par pārvietotām personām, viena sastāvdaļa jau esot, um, esot pārvietoti, bet vai šī viena sastāvdaļa ir jauna, vai to es varu pievienot savam sarakstam, būtu, vai, vai ir runa par, par kādiem vecākiem skaitļiem, būtu noderīgi zināt, un kāpēc gan mēs eh, nesalīdzinām situāciju ar Azerbaidžānu un Gruziju, vai jūs iedomājaties, ka ļoti daudzi jau kopš 94. gada konfliktiem Mēs viņus. Georgia, Group, es eh, viņus, eh, viņus eh, visu laiku neliekam mierā un šos skaitļus par Kalnu Karabahu un par Azerbaidžānu mēs arī paturam prātā. Mēs negribam, lai pēc 15 gadiem nometnes pastāvētu Kāpēc, eh, kāpēc tās tiek padarītas par eh, pastāvīgām nometnēm? Starptautiskā sabiedrība to nevēlas. Kāpēc tās... Uh, kāpēc eh, šīs, kāpēc šīs nometnes tiek pārklāts ar betonu se, segumu. Un tālāk varbūt jūs varētu pami, pateikt tagad, kāpēc šie desmit, kuriem ir piešķirt veikts drošības klīrings, kāpēc tiem tie nevar atgriezties mājās? Kāpēc tie vēl aizvien tiek turēti ieslodzi, ieslodzījumā? Un es domāju, uh,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 Jūs, starp, eh, jūs neieslēdzāt mikrofonu, varbūt jūs varētu to atkārtot. Man eh, palika iespējas, ka es būtu sacījis par tiesībām, bet es ne, neminēju šo te žurnālistu, kuru domāju runātājs iepriekšējais. Es mēģināju tikai skaidrot, ka, ka kamēr visi vērš uzmanību, eh, ka ir raksts, tad visi aizmirst to faktu, eh, ka tika saņemta nauda teroristu organizācija. Un ko gan jūs, eh, ko gan jūs darat šai pasaulē, jūs atbalstat Alkaidas čeku eh, kabatā? Paldies, turpina priekšsēdētāji, ja nepieciešams, mēs jums piešķirsim runas laiku vēlāk, bet Tagad eh, nākošais runātājs Dečapriekungs, eh, kurš gribētu arī izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, eh, Daži jautājumi tika pieminēti par drošības grūtībām, ka pārvietotās personas nevar tikt atbrīvotas. Tomēr es gribētu sacīt Eh, tagad gribētu citēt bijušo eh, Šrilankas vēstnieku eh, Ženēvā. Viņš organizēja kampaņu pret Eiropas kampaņas rezolūciju. Recalled, viņš ir atsaugs no amata pēc šī notikuma. Un lūk, ko viņš uzrakstīja pagājušā nedēļā. Tie var būt 10 līdz 20 eh, tūkstošu personu. Un kas tad būs ar 200 tūkstošu pārējiem? Mums viņi ir jāatbrīvo nekavējoties. To saka nevis es, to saka bijušais Šrilankas vēstnieks Ženēvā, kurš norādīja šis eh, par žurnālista procesu runājot, viņš norāda, ka tas notika saskaņā ar drakonisku pretterorisma eh, likumu, eh, kurš tika pieņemts 90. Eh, gados. Viņš pats Ženēvā organizēja kampaņu pret šo likumu, norādot, ka tas ir antidemokrātisks. Un Nekā, nekādā gadījumā nav nekādu pierādījumu tam, ka līdzekļi šeit tika saņemti no tīģeriem un cik daudz uh, naudas šeit bija. Eh, tūkstoši dolāru, ne jau desmitiem tūkstoši. Valdība izmantojuši naudu, lai ne jau lai izdotu žurnālu, bet viņš tika apsūdzēts par naudas saņemšanu no tamiliem. Sa, lai gan patiesībā lai viņš eh, tika apsūdzēts par rakstu rakstīšanu. Viņš nav īstenojis nekādu vardarbību, nekvienu nav nogalinājis. Viņš vienkārši publicēja savus rakstus. Un E, arī al, mēs atkārtojam šobrīd ne, e, valdības e, sacītos vārdus. Viņš tika notiesāts uz 20 gadiem. Viņam nu, sākotnējais spriedums bija desmit gadi, un pēc tam par otra raksta uzrakstīšanu tika piespriesta vēl desmit gada. Uh, Savukārt, eh, tie, kur ir atbildīgiem eh, eh, simtiem slepkavības gadījumu 90. gados, šodien ir iecelti ministra amatā. Tika pamatots spriedums ar to, ka raksti mudinātu uz vardarbību. Nekas, nekādas vardarbības nav notikušas šo rakstu sakarā. Kā arī tiesā E, tiesā divi padomnieki norādīja, ka šie raksti ne uz ko nemudina. Tomēr tiek apgalvots, ka viņš esot not, e, notiesāts taisnīgā procesā, kas nav taisnība. Tālāk par pārvietoto personu drošību. Šeit es gribētu. SSP Kasturi Ratna saying that 20,000 IDPs escaped the camp. Šeit es gribētu citēt uh, citus avotus policijas avotus, kad eh, simtiem pārvietoto personu eh, bēg, aizbēga no nometnēm. Kā valdība var eh, pieļaut to, ka tūkstošiem pārvietotu personu izbēg no aizturēšanas nometnēm? To norāda valdība. Turklāt valdības laikraksts, kas nav pretvalstisks. Saskaņā ar valdības eh, valdības eh, laikrakstiem. Šie, šīs pārvietotās personas nav trūcīgas, tā, tas ir depo, ar depozē, depozītā banku kontiem, kuri ir atvēruši tos, lai varētu uh, lai varētu šo naudu saņemt, lai varētu izmantot to ēdienu gatavošanai, lai dotos pie sav, savas ģimenes, pie saviem tuviniekiem. Viņi saņem naudu no savām ģimenēm, no, eh, no draugiem. 500 miljonu rūpīju kopā ir deponētas. Un Ja tik tiešām situācija ir tāda, kā tiek aprakstīta, kāpēc žurnālisti netiek ielaisti šajās nometnēs? Un ja katrā ziņā kāds apgalvo, ka, ka ir notikusi nauda pies, naudas piesavināšanās, tad es vēlos apliecināt, ka es, es negatavojos nevienā uzbrukt, bet, ja tik tiešām kādam ir pierā, pierādījumi, tad tas var vērsties tiesā. Es vēlos konstruktīvu diskusiju, konstruktīvu apņemšanos no valdības puses. Mēs apzināmies, ka esam gājuši cauri brutālam karam, mums ir nepieciešama samierināšanās un nevis jāapsūdz vienam otru. Ja mēs vēlamies virzīt uz priekšu, mums ir jāapzinās, kas ir izdarīts nepareizi, kā mēs varam dzīvot un strādāt tālāk. Paldies! Kiitos oikein paljon, herra Desapri. Noistanne ja... Paldies Desaprīs kunga par šo konstruktīvo ieguldījumu. Un tagad Žerāra kungs, vai jūs varbūt gribētu komentēt diskusiju? Paldies priekšsēdētājs kundze. kā pasaulē lielākais fórums ANO ģenerālās asamblejas 64. Mm, sesijā. Šrilankas premjerministrs, kurš vadīja savu delegāciju, sacīja, ka viena no mūsu pirmajām prioritātēm ir uh, parūpēties par šo pārvietoto cilvēku humanajām vajadzībām un nodrošināt viņu labprātīgu atgriešanos mājās. Un ka tam ir jābūt saskaņā ar tādiem standartiem, kas atbilst gan mūsu augstajiem standartiem un, un, un cerībām, gan starptautiskajām normām. Šrilanka apņemas uh, izpildīt savas starptautiskās saistības cilvēku tiesību un uh, humano standārtu īstenošanas jomā. Mums ļoti patīk šāda veida apņemšanās un paziņojums, un pavisam skaidrs arī tas, ka mēs vēlamies uh, redzēt to, ka Šrilankas valdība turpina savus centienus īstenojot starptautiskās humanās tiesības un cilvēku tiesības. Runājot par uh, pārvietoto cilvēku nometņu jautājumu, tas diezgan strīdīgā veidā tiek risināts. Es domāju, ka šo pārvietoto cilvēku nometņu status, kā pēc definīcijas, ir uh, pagaidu, un uh, arī pēc dabas šādai nometnē būtu jābūt pagaidu nometnēji. Bet uh, man pieredze rāda, ka Mēs vienmēr esam rādījuši, vienmēr esam teikuši, ka ir jāveicina šādi standarti un, un, un jānorāda, ka tām nometnēm ir jābūt pagaidu nometnēm, bet pilnībā ir jāievēro iedzīvotāju tiesības. ir jāpieturas pie ANO vadlīnijām, kas e, attiecas uz pārvietotiem cilvēkiem. Kopš 98. gada šāds instruments ir izstrādāts un daudzas valstis ir šos instrumentus likušas lietā, tāpat arī Šrilanka. Bet e, šie instrumenti ir pārtulkot dažādās valodās un e, mēs gribētu redzēt, ka viss iesaistītās puses, tā skaitā arī ANO, uh, un starptautiskā sabiedrība pieturs pie šīm vadlīnijām, un, protams, pirmām kārtām tas attiec uz Šrilankas valdību. Pēdējais punkts, ko es gribētu pieminēt, un es domāju, ka arī citi tīpaši komisijai varētu būt viedoklis šajā jautājumā, tas, ka ir ārkārtīgi grūti. Ja tu cilvēks esi um, humanās palīdzības darbinieks un strādā šādos apstākļos, tad ir ārkārtīgi grūti, ja tu nezini, vai tev būs tiesības ieiet šajā nometnē vai nē. Uh, ja tev nemitīgi pārbauda, un ja tu neesi pārliecināts par to, ka tas darbs, kur tu dari, tiks izpildīts tādā normālā veidā, un tie, kas finansē šo humāno palīdzību, arī atrodas dilēmas priekšā. Es domāju, ka mums ir jāraugās, jāmēģina panākt, lai šī situācija uzlabojas, un tāpat ir jārisina šī dilēma, uh, jo te ir runa par tiešām tādu pamatīgu ētisku dilēmu un humānu raksturu dilēmu. Paldies! Paldies Žerārkungam! Jā, ir taisnība, ka šī nav tāda paciešama situācija. Šajā gadījumā Šrilankas valdība neievēro tos apstākļus, uh, kādos eh, humānās palīdzības organizācijām ir jāīsteno savs darbs. Daudz cilvēku, kas pirms dažiem mēnešiem tika arestēti, joprojām ir apcietinājumā. Un uh, ANO jau ir protestējusi ļoti stingrā veidā pret šo rīcību. Varbūt komisijai ir kas bilstams. Jebkurā gadījumā ir jānorāda, ka Eiropas parlaments, vismaz, nu, cik nu, mēs par to varam spriest, redz, ka pastāv problēmas ar māsu informācijas līdzekļiem Šrīlankā. No, mēs, mēs redzam, ka ir dokumenti, kuriem ir jābūt atklātiem, bet tie tomēr nav publiski pieejami. Mēs redzam, ka ir problēmas. Un labums būs tikai no tādām diskusijām, kurās, kuras notiek uz savstarpējiem uzticēšanās pamatiem. Es ļoti augstu vērtēju to, ko mēs dzirdējām no tīra kunga, no komisijas puses, bet varbūt Tīmans kungam arī ir kaut kas sakāms. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu sacīt tāpat kā mans kolēģis Tīrkungs jau minēja, ka, protams, Eiropas komisija pilnībā atbalsta aicinājumus nekavējoties atbrīvot vismaz lielāko daļu iekšēji pārvietoto cilvēku, kas atrod šajās nometnēs, tāpat arī nodrošināt uh, humanās palīdzības organizācijām piekļuvu šajās nometnēs. Mēs tāpat esam ļoti norūpējušies par citām ar cilvēktiesībām saistītām lietām. Tā skaitā par cilvēku nolaupīšanu, pazušanu bez vēsts, spīdzināšanu, nogalināšanu bez tiesas procesu un, protams, preses brīvību, brīvības apspiešanu. Mums ar nožēlu arī jāsaka, ka izmeklēšanas komisārs, kur iecēla Šrilankas prezidents 2006. gadā, ir beidzis savu darbu, mandāts netika pagarināts, un šī izmeklēšanas komisija nekādus rezu darba rezultātus nepublicēja. Mēs ļoti labi atceramies to, ka humānās palīdzības sniedzēji Šrilankā arī ir tikuši nogalināti, un, protams, ka mēs cerējām, ka šī izmeklēšanas komisija noskaidros, kas patiesībā notika. Mēs nosodam to, ka ir šie ārkārtas eh, noteikumi joprojām spēkā un eh, arī Nacionālā cilvēktiesība komisija ir pārstājusi darboties. Tā bija neatkarīga iestāde un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nožēlojami, ka tā. Protams, visaktuālākā problēma, kas ir jārisina nekavējoties, ir saistīta tieši ar šiem pārvietotiem cilvēkiem, bet mūsu bāžas ir vēl dziļākas saistībā ar cilvēku tiesību jautājumu, un es domāju, ka tās skar vēl plašāk Šrilankas varas iestāžu atbildību. Pilsēņu karš ir beidzies, bet tas varētu kārtoties. Mēs ļoti ceram, ka Šrilanka šajā ziņā izrādīs rīcību pēc iespējas drīzāk. Es arī gribētu dot iespēju saviem kolēģiem izteikt pāris komentārus. Jā, protams, tīrkungs. Paldies priekšsēdētāji, es pavisam īsi, es zinu, ka mūsu rīcībā nav daudz laika, es ieklausījos savā, savu draugu vēstnieku teiktajā. Ja Un man jāsaka, ja mēs visi saprastu to, ka ir problēma, ja mēs to atzītu, un tas nav jautājums par to, ka mums ir jāizstāv savu pozīciju, kas ir definēta, tad jau mums nemaz nevajadzētu strādāt ar visiem šiem faktiem, mēs vienkārši varētu atrisināt tās problēmas. Otrakārt, es jau neteicu, ka nekas netiek darīts nometņu jautājumā. Es arī neteicu, uh, ka nav grūti ar tik daudz cilvēkiem strādāt, bet es tikai sacīju, bet kāpēc tas ir nepieciešams, kāpēc vienkārši viņus neatbrīvot? Problēmas, kuras mēs saskatām, ir pirmkārt tas, ka daži no viņiem ir izņemti no šīs te nometnes, bet nav atbrīvoti, ir nogādāti uz citām nometnēm. Otrakārt, ne visi, bet daži, ja. Otrakārt, tuvojas lietas periodi. Uh, Un tas ir viens no mūsu lielākajiem satraukumiem tieši par to, kāda būs dzīves apstākļi šajās nometnēs. Otrakārt, ne visi reģioni, no kuriem šie cilvēki ir, eh, ir mīnēti, ne visi šie reģioni ir mīnēti, un tāpēc mēs nesaprotam, kāpēc viņi nevarētu atgriezties tajos reģionos, kas nav mīnēti. Un mums nekad nav tādas problēmas bijušas ar piekļuvi piemēram, nometnēs Azerbaidžānā vai Grūzijā, un es šīm valstīm tiešām es labi iepazinies. Es nezinu, ka vajadzētu vainot starptautiskās nevaltiskās organizācijas vai ANO bēgļu lietu komisiju. Mēs sagaidām, ka mēs būtu sagaidījuši, ka valdība pilnībā viņus atbalsta, un mēs arī īstenojam savus projektus, lai atbalstītu šos cilvēkus, kas ir atgriežies mājās, un to mēs sagaidām, ka valdība, teiksim, mūs atbalsta, atbalsta mūs tādā veidā, ka piešķir mums vīzas, raugās, lai mūsu cilvēki var palīdzēt šiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies, ka viņiem ir brīva pārvietošanās. Un visbeidzot, tas jautājums, nu, es nezinu, vai vajadzētu man padziļināt runāt par tādām ziņām, kas ir presē parādījušās. Piet nepietiek ar to, ka es teikšu, ka es saprotu, ka vairāk nekā 30 žurnālisti pēdējo četru gadu laikā Šrilankā ir tikuši nogalināti un apmēram 70 dzīvo trimdā, cik man ir zināms. Un es saprotu, ka tas ir augstākais eh, šāda veida skaits no jebkuras valsts. Paldies! Eh, kiitos erittäin paljon komissio. Liels paldies! Paldies komisijai! Tiivisistä puheenvuoroista ja raporttiinne kun se virallisesti. Paldies, eh, paldies komisijas pārstāvim, paldies par eh, šiem komentāriem. Mēs eh, gaidīsim tagad jūsu oficiālo ziņojumu. Tātad mums vajadzētu izvērtēt rezultātus šai ārkārtīgi interesantai uzklāsīšanai. Pateicos jums visiem, kas bijāt ieradušies, lai sniegtu savu skatījumu par šo situāciju. Jā, es atvainojos, vēstnieku kungs, bet vai jūs lūdzu varētu izteikties ļoti īsi? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, esmu aplūkojis šo pārvietoto personu jautājumu. Masu mēdījos neatgriezīšos vairs pie tā, tikai viens īsts komentārs. Es esmu iesniedzis jums dokumentu priekšsēdētājs kundze, un man vēl ir vairākas uh, kopijas, ko es varētu atstāt citiem deputātiem, kur ir parādīta statistika, kādi ir dati. Mani satrauc tas, ka šajā parlamentā cienījami deputāti saka, ka šos cilvēkus varētu tā teikt atlaist. Nu labi, kā saka, lai viņi iet uz tādām vietām, kur ir mīnēts, kur viņi var uzsprāgt, uzkāpjot uz šīm mīnām. Mēs uzņemamies atbildību par saviem cilvēkiem. Šie ir mūsu cilvēki, un mēs to darīsim nevis tāpēc, ka jūs to gribat, bet mēs darīsim to tāpēc, ka mums Tas ir jādara savu cilvēku labā. Tā tad mēs šo darbu darīsim, veiksim. Tāpat kā jūs sniedzat zinām ticamības pakāpi visiem citiem, tad dodiet arī mums to. Atgriezieties pēc 15 gadiem un paskatieties, kāda būs situācija, bet uh, nepārmetiet mums tagad. Otrais punkts. Uh, Dešaprie kungs uh, eh, pauda ļoti interesantu loģiku kas tikai pierāda manis teikto, ka viņš paņēma tikai 1005 eh, ASV dolārus. Bet eh, atbilstoši Dešaprijas kunga loģikai, kā viņš to ir norādījis vēl Interesantāk ir tas, ja kāds rakstītu, teiksim, antisemītisku rakstisku šajā pasaules daļā, ko jūs darīsiet, labi, ar to es arī domāju pietiek šajā jautājumā. Vēl citi komentāri, kas tik izteikti. Priekšsēdētājs kundze, cik jūs daudz laika man varat dot? Divas minūtes, saka priekšsēdētājs kundze. Vēstniekungs saka, vai es varētu runāt piecas minūtes. Labi, ja nē, labi, tātad divas minūtes. Labi, tad cilvēktiesību gadījums, eh, par to es jums iesūtīšu informāciju. Tālāk GSP plus. Šeit rodas iespējas, ka Šrilankas valdība neko nav darījusi. Es priekšsēdētājs kundze ļoti skaidras norādījis, ka Šrilankas eh, valdība nav iesaistījusies izmeklēšanā principu jautājumu pēc, un valstis taču var lemt par savu pozīciju. Tajā laikā mēs norādījām, ka mēs nepiedalīsimies izmeklēšanā, bet uh, iesaistīsimies diskusijās par trīs konvencijām. Arī komisija no savas puses, Eiropas komisija no savas puses ir darījusi. Mums bija divas uh, tikšanās Briselē un viena Klambo par GSP. Plus, uh, par dažādām detaļām. Mēs jau esam iesnieguši šos visus dokumentus kur ir izskatīti visi cilvēktiesību jautājumu aspekti. Mēs turpinam sadarboties ar eh, mūsu kontaktpersonām par GSP plus un tagad par Dēvida kungu jautājumu par. Par viņa minēto jautājumu. Mūsu ārlietu komiteja šobrīd izstrādā Uh, ziņojumu, bet uh, uz ekspertu ziņojumu nekāda atbilda nebūs. Mēs, mūsu sadarbības partners ir Eiropas komisija, uh, partners ir Eiropas Savienība, partneri ir Eiropas Savienības 27 dalība valstis, jo mēs uzskatām, ka tad, uh, kad mēs runājam par efektīvu ieviešanu, kāds tad ir šis uh, slieksnis? 40%, 50%, 90% vai 99%? Neviens nekad nav veicis pilnīgu izmeklēšanu cilvēku tiesību jautājumos, tāpēc nav šāda izvērtēšanas kritērija. Mēs regulāri ziņojam ANO. Mums, suprāt, mūsu valdībai ir tiesības pieņemt savus principiālus lēmumus, un priekšsēdētājs kundze gribētu norādīt, ka Šrilankas valdība turpinās iesaistīties darbā ar komisiju par tiem jautājumiem, kas saistīti ar GSP. Plus vai nu mēs saņemsim GSP plus vai nē, jo mēs. Week... Mums visiem ir uh, atbilstoša sistēma. Uh, priekšsēdētājs kundze pārtrauc runātāju. Viesniekungs turpina, kamēr vien šī komiteja un šis parlaments iesaistīsies uh, respektablā veidā attiecībās ar Šrilanku, uh, jo mēs katrā ziņā vēlamies, lai uh, jūs respektētu mūs tāpat, kā mēs respektējam jūs. Paldies, priekšsādātājs kundze, ka esat devuši man šo iespēju Šrilankas valdībai, iespēju runāt jūsu komitejā. Paldies, vēstniekungs ar priekšsādātāju. Man šķiet, ka mēs esam guvuši ļoti skaidru informāciju un uh, vadlīnijas par to, kā mums vajadzētu spriest par šo situāciju tālāk, un es domāju, ka uh, mēs tagad apzināmies, kāda ir situācija, ko komisija arī sagaida no Šrilankas puses attiecībā uz šiem iekšēji pārvietotiem cilvēkiem. Nesodāmības jautājums ir jo jārisina tālāk, tāpat arī tiesiskuma aspekts arī ir uh, jāievieš reāli dzīvē. Preses brīvības jautājums ir nopietnas, svarīgas. Mēs zinām, ka tā tas ir daudzās pasaules valstīs, kur mums arī vajag palīdzēt aizstāvēt žurnālistus, kuri nevar uh, dzīvot, uh, strādāt, rakstīt un publicēt informāciju brīvi bez ierobežojumiem. Arī tādās valstīs, kur iedzīvotājiem tiek liekta piekļuva informācijai vēstnieku kungs, es tikai gribētu norādīt, ka Protams, šajā komitejā mums ir jāizskata cilvēktiesību situācija daudzās pasaules valstīs, jo Eiropas Savienībai ir uh, ārējas attiecības ar visām valstīm, un esiet droši, ka mums būs iespēja pārunāt uh, šo jautājumu par iekšēji pārvietotiem cilvēkiem gan Azerbaidžāna, gan Gruzijā un citur, bet vienkārši tas nenotiek šodien. Mana kolēģi Devida Mārtiņa kunga vārdā es gribētu atbildēt. Es zinu, ka Mārtiņa kungs nesaka, ka cilvēkiem vajadzētu ļaut staigāt pa kainieku mīnām. Es viņus zinu ļoti labi, viņš tā nedomāja. Bet mūsu sajūta ir tāda, ka jūsu valdība, diemžēl, izmanto šo jautājumu kā vienu tādu kā aptrunu, lai neatbrīvotu šos iekšēji pārvietotos cilvēkus. Un es gribētu, lai jūsu valdība ļoti nopietni uztver to, kā no īpašie referenti ir izstrādājuši norādes par to, kā ievērot cilvēku tiesību prasības un nosacījums uh, arī tad, kad notiek cīņa pret terorismu. Mēs visi cīnāmies pret terorismu, bet mēs vēlamies, lai tiesiskums un cilvēku tiesības tomēr tiktu tāpat laikā ievērots. Pateicos visiem, pateicos ekspertiem. Es domāju, ka mēs uh, šeit parlamentā saņēmām ļoti noderīgu informāciju, lai turpinātu padomas, uh, sarunas ar komisiju un padomu par GSP. Mēs tagad taisām mazu pārtraukumu 5 minūtes, un pēc tam notiks uh, paplašinātā biroja sēde mūsu apakškomitejā.